Dāmas un kungi, laipni jūs visus sveicu šajā īpašajā tāpā. Īsti nezinu, kāpēc mēs esam šeit, bet, nu, mēs esam šeit. Man tiešām ir vajadzīgas pat brilles, lai es visus jūs varētu saskatīt. Esam kilometriem tālu viens no otra. Uh, Es gribētu jūs um, jautāt, vai jums ir jautājumi par darba kārtību, komentāri, ja tāda nav, tad viss kārtībā pieņemsim darba kārtību un pievērsīsimies uzreiz trešajam punktam, jo man nav arī priekšsēdētāja paziņojumu. Infrastruktūra tātad Sosa, Vāgners ir um, referents, es jau viņu kā redzēju. Ā, lūk, tur viņš ir, viņš ir atbildīgais referents un došu viņam kā pirmajam vārdu. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Tagad mēs gatavojamies analizēt darba dokumentu, ko esmu iesniedzis deputātiem. Pirmkārt, es vēlētos uzsvērt, kā mūsu mērķi ir enerģētikas politikas mērķi. Un šie mērķi Eiropas institūcijās ir ļoti skaidri. Mēs vēlamies pabeigt uh, kopīgo enerģijas tirgu, panākt ilgtspēju, izmantot uh, alternatīvas enerģijas avotus, panākt konkurētspēju un drošību veidā, kā enerģija tiek piegādāta un izmantota. Tie ir mūsu mērķi, kas ir iekļauti Eiropas enerģētikas politikā, kas pašlaik tiek gatavota Eiropas institūcijās. Ir acīm redzams, ka šie enerģētikas politikas mērķi nevarēs tikt sasniegti, ja mums nebūs piemērotas infrastruktūras šādam enerģijas modelim. Tieši tāpēc šajā ziņojumā par infrastruktūras prioritātēm esam iekļāvuši visu to, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs arī atbilstošs juridiskais ietvers. Protams, Lisabonas līgums jau ir pieņemts. Tas uz mums atsaucas kā uz vienu no dalībniekiem enerģētikas politikas veidošanā. Es vēlētos jums atgādināt, ka definējot enerģētikas prioritātes, kā arī infrastruktūras prioritātes, mēs sākam kaut ko pavisam jaunu, mēs apgūstam jaunas zemes, ejam jaunā virzienā. Šī joma ir tradīcijām bagāta, ir arī ļoti daudz uh, jau esošas infrastruktūras, tāpat arī ir ļoti daudz tiesību aktu par enerģiju, kas vēl ir jāīsteno un ko nedrīkstētu aizmirst. Šis darbs Eiropas institūcijās noteikti turpināsies. Un Eiropas institūcijām bieži vien ir tāda tendence, ka tās uzsāk uh, kādu darbu, kādā jomā un pēc tam par to piemirst. Tā nedrīkstētu notikt. Ir jādomā par infrastruktūras prioritātēm, bet tajā pašā laikā ir jāīsteno esošie tiesību akti, piemēram, trešā iekšējā tirgus pakete. Tāpat arī drošības regula par gāzes piegādi, un es vēlētos jums arī norādīt, ka jaunā enerģētikas infrastruktūras politika un jaunā enerģijas politika kopumā ir jāveido tā, lai tās būtu konsekventas un lai tās būtu saskanīgas ar citām politikas jomām, kas pašlaik tiek veidotas un īstenotas Eiropas Savienībā. Šis darbs sastāda tikai daļu no kopējā darba. Mums ir jānodrošina labāk dzīves standarti un mērķi, kas ir noteikti Lisabonas līgumā. Tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina konsekvences starp to, ko mēs sakām šeit, un starp mehānismiem, kas tiks izmantoti, piemēram, vides aizsardzība, cīņa pret klimata pārmaiņām, transporta politika un tā tālāk. Visas šīs manas pieminētās jomas ir daļa no enerģijas politikas. Un enerģijas politikā ir, protams, arī infrastruktūras politika. Visas šīs politikas jomas un enerģijas politika Eiropas Savienībā ir pastāvējušas jau daudzus gadus. Tagad ir jāveido jauns plānošanas modelis, tāpēc ka iepriekšējais modelis diemžēl nespēja piepildīt iecerēto. Mums ir jāuzlabo esošā situācija. Situācija, kādā mēs esam dzīvojuši līdz šim brīdim. Ar šo jauno politiku mēs mēģinām panākt ļoti skaidri noteiktus mērķus. Pirmām kārtām nodrošināt enerģiju pa viediem tīkliem. Es vēlētos uzsvērt, cik nozīmīgs ir viens jēdziens, par ko mēs runāsim, proti šīs eh, inteliģentās, jeb viedās eh, pilsētas, kas strādā pie vidas aizsardzības un cenšas nodrošināt enerģijas taupīšanas pasākumus. Tādējādi tiek uh, ierobežots enerģijas patēriņš mājasēmniecībās un arī citur. Mēs eh, mēģinām panākt šāda veida politiku visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Cenšamies iesaistīt mērus, eh, pilsētu pašvaldības un visas eh, galvenās personālijas šajās iestādēs, ko šie cilvēki bieži vien tiek aizmirsti no Briseles augstienēm. Mums ir jādomā par dažādu veidu enerģiju, gāzi un arī citiem enerģijas avotiem, un tieši to mēs arī vēlamies uzsvērt šajā jaunajā politikā. Mēs vēlamies arī samazināt savu atkarību no ārējās pasaules, un šie enerģijas vakumi un salas, kas mums pašlaik pastāv, arī būtu jālikvidē. Tieši tāpēc arī tiek veidoti šādi enerģijas mehānismi. Mēs atsaucamies arī uz eh, kaut ko tādu, ko komisija sauc par enerģētikas koridoriem. Mums ir jāizteno projekti Eiropas interesēs. Šie Eiropas intereses projekti, kā tie tiek saukti, ir ļoti nozīmīgi. Šeit mēs cenšamies noteikt kritērijus ir jāatcerās, ka šiem kritērijiem piemīt hierarhija. Šeit mēs domājam par to, kuri projekti tad tiek saukti par Eiropas intereses projektiem. Kopā ar komisiju mums šie kritēriji ir ļoti skaidri jānosaka. Tiem ir jābūt ļoti precīziem. Domāju, ka Ja šo uzdevumu mēs izpildīsim, tad tas būs ļoti liels ieguldījums mūsu enerģētikas politikas izveidē. Tam vajadzētu notikt tuvāko mēnešu laikā. Tad mēs mēģināsim taupīt enerģiju, mēģināsim izmantot esošo infrastruktūru un um, paveiksim arī citus pasākumus. Visi šie pasākumi tiks apkopoti, un es vēlētos uh, aicināt uh, komitejas dalībniekus palīdzēt man šajā darbā, jo šis darbs mums ir jāpaveic kopā. Es vēlētos vērsties arī pie Eiropas komisijas, lai tā šiem jautājumiem piešķirtu prioritāti. Viens jautājums, kas mūs īpaši nodarbināja, gatavojot prioritāšu sarakstu, ir pilnvaru atļauju visu uh, šo certifikāciju jautājums. Šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Um, ja ir runa par visām 27 dalībvalstīm, ir jāņem vērā nacionālajie tiesību akti, kas bieži vien atšķiras um, dažādās dalībvalstīs, un tur ir runa par jautājumiem, kuros Eiropas Savienībai nav kompetences. Šī problēma ir patiešām nozīmīga. Šajā problēmā mēs um, saskaramies ar projektiem, kas velkas desmit gadus un vēl vairāk, un beigās netiek pilnībā īstenoti. Līdz ar to e, pašvaldības tiek e, iesaistītas, tās izdod e, licences, atļaujas un tā tālāk, bet netiek noteikts skaidrs laika grafiks vai termiņi, kad šīm atļaujām vajadzētu tikt izsniegtām. Līdz ar to projekts ievelkas un tiek izstiepts laikā. Mēs vēlamies harmonizēt likumdošanu galvenajās jomās visās dalībvalstīs. Tātad pirmkārtām mm, termiņi projektu apstiprināšanai tie ir ļoti nozīmīgi. Mums ir jāvēršas pret administratīvo slogu, jo bieži vien projekts ievāks tieši tāpēc, ka atļaujas netiek sniegtas, kā tās ir vajadzīgas. Mums ir vajadzīga vienota pieeja. Tāpat mums ir jāapzinās arī grūtības, kuras mums nāksies pārvarēt uh, pārobežu procedūrās. Piemēram, ja atļauja ir jāiesniedz tikai vienā dalībvalstī, tad tas varbūt nerada tik daudz problēmu, bet ja mēs vēlamies izveidot vienas pieturas aģentūru, mm, kas aptvert vairākas dalībvalstī, tad tā jau ir problēma. Mēs vēlamies, lai arī pārobežu projekti, kas aptver vairākas dalībvalstis, nesaskartos ar problēmām. Nākamais, protams, ir subsidiaritātes principa piemērošana bet pats galvenais ir ieklausīties cilvēkos. Ir svarīgi, lai cilvēki justos iesaistīti šajos projektos. Tas patiešām ir ļoti svarīgi. Ja pastāv asociācijas, ja pilsoniskā sabiedrība pēta šos projektus, tad pastāv iespēja, ka projekti tiek pat apturēti. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki uz vietas tiktu iesaistīti, lai jau no pašiem projekta pirmsākumiem cilvēki par to zinātu, lai viņi saņemtu visus tehniskos skaidrojumus jau no paša sākuma, un lai viņi varētu arī sniegt savus atzinumus un spriest par šiem projektiem. Gadu gaitā esam panākuši lielu progresu šajos jautājumos. Nebūtu pareizi teikt, ka um, Eiropieši netiek iesaistīti šādu projektu izveidē taču mums vajadzētu vairāk par viņiem domāt. Mums jau ir daudz kritēriju, kas tiek piemēroti pieņemot tiesību aktus attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu, bet mums būtu jādara vēl vairāk. Par finansēšanu. Ziņojumā ir teiks, ka sākumā uh, finansējums būs privāts, tātad patērētājs maksā, uh, bet nedrīkst aizmirst arī par valsts finansējumu eksistenci. Daudzos gadījumos svarīgi projekti, kas, kuriem būs liela ekonomiskā nozīme, varbūt uh, iesaistīs arī um, valsts un pat Eiropas finansējumu. Tāpat mums ir arī jāizskata finansējums pārobežu projektos, kurš maksā šādā gadījumā un kādā veidā finansējums tiek piešķirts. Šajā gadījumā ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka ir jādomā par to, ka visiem enerģijas sektorā iesaistītajiem ir vajadzīgs kopējs ietvars. Ir vajadzīgs adekvāts finansējums enerģijas projektiem. Protams, likumdošanā varētu parādīties neparedzamas izmaiņas, ko mēs eh, nevaram zināt, un, protams, tas būs atkarīgs arī no tirgus spēlētājiem. Ja būs ne tikai finansējuma problēmas, bet arī likumdošanas problēmas, tad eh, mums noteikti būs tām jāstājās pretī. Uh, Šādi būtu mani ieteikumi. Es labprāt uzklausīšu jūsu ierosinājumus, jūsu komentārus dar turpmākajā darba gaitā. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka darbs ar referentiem, ēnu referentiem no citām politiskajām grupām ir bijis grūts. Mums patiešām bija cītīgi jāstrādā. Taču sadarbība ir bijusi ļoti sirsnīga un patiešām nesusi arī augļus. Es labprāt turpināšu šo darbu līdz pašam noslēgumam. Lielas paldies! Mums vajadzētu skatīties arī pulkstinī, tāpēc es būtu ļoti pateicīgs, ja tie, kas nākamie izteiksies, eh, neuzstātos pārāk ilgi. Tad pirmais runās tie kolēģi, kas iepriekšējā reize pieteicās runāt, bet viņiem netika dota šāda iespēja. Pēc tam būs ēnu referēta. Pirmā būs Kolārskas Babīnskas kundze. Dziękuję bardzo, nawet nie przypuszczałam, że.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 Paldies, cienījamie kolēģi, es vēlētos norādīt uz laiku. Vajadzētu atcerēties, ka uh, jums priekšā kastītēs eh, šis laiks ir ļoti labi redzams. Ja mums uh, neizdosies uh, katram nedaudz ierobežot savu uzstāšanās laiku, tad, diemžēl, visi nevarēs izteikties. Divas minūtes katram. Nākamais Kariņkungs. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu jāpiekrīt tiem runātājiem, kas eh, ir izteikušies līdz šim. Ļoti rūpīgi izlasīju darba dokumentu, ko referents prezentēja, un gribētu pievērsties tikai vienam jautājumam. Tieši šo jautājumu arī Vidāls Kvadras pieminēja noslēgumā. Veidot infrastruktūru, manuprāt, tas ir pilnīgi skaidrs, ka Tas ir jādara, jo bez kopējas infrastruktūras mēs nevarēsim nodrošināt kopīgu tirgu Eiropā. Why, uh, a, a goal, uh... Mēs visi zinām, kāpēc tas skaitās labs mērķis Eiropas patērētājiem. Sarežģīti ir tas, ka daži projekti ir dzīvotspējīgi un finansējumu iegūt nebūs grūti, ja būs pieņemti tiesību akti un pārobežu problēmas tiks atrisinātas. Taču ir arī citi projekti, kas nav tādi uzreiz dzīvotspējīgi un tiem būs vajadzīgs valsts finansējums. Jautājums ir šāds. Kuriem projektiem vajadzēs šo valsts finansējumu? Kā mēs to izlemsim? Un kuri projekti nesaņems valsts finansējumu? Ir pilnīgi skaidrs, ka jebkuram projektu attīstītājam būtu interese iegūt kaut mazliet valsts naudas, lai samazinātu investīciju izmaksas. Tas ir tikai loģiski. Tad, tad kā mēs izvairīsimies no valsts finansējuma fragmentācijas mazās nelielās summās. Manuprāt, referenciet pareizajā virzienā. Sestajā lapusē viņš raksta, ka, lai um, ierobežotu to, ka šie ierobežotie līdzekļi tiek sadalīti pārāk daudz projektiem, viņš saka, ka ir jāizveido precīza un caurdzama metodoloģija. Manuprāt, ir, tas ir pareizais virziens. Neuzskatu, ka mēs varēsim sagatavot projektu sarakstu, bet ja mums būs ļoti skaidri kriteriji un metodika, lai noteiktu, kuri tad ir šie Eiropas intereses projekti, kā minēja arī Kulārskas Babīnskas kundze, tad es domāju, ka mēs pavisam uh, labi virzīsimies uz priekšu. Tas noteikti būs viens no lielākam izaicinājumiem, bet mēs šo mērķi sasniegsim. Paldies! Lielas paldies! Um, eh, kolēģi Rerā Madurela, lūdzu. Muchas, <laughs> muchas gracias, presidente. Yo también felicitar al ponente. informācijai. Desmit varēs vēl izteikties, jo pirms eh, desmitiem mums arī jāizskata vēl kāds darba kārtības punkts. Nākamais Žadokungs. Merci, monsieur le président. alle Kollegen drankommen können. Jā, ja mēs eh, tā turpināsim, tad visiem kolēģiem nebūs laika uzstāties. Valēnas kundzei vārds. Sorry. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos pasteikties, eh, kaut arī esmu ēna referenta no liberāļu grupas, eh, neizteikšos pārāk gari. Pirmkārt, vēlētos pateikties referentam par ļoti noderīgo un visaptvarošo darba dokumentu. Tāpat man arī ir jāsaka, ka es. Uh, novērtēja komisijas ambiciozo uh, enerģijas infrastruktūras paketi. Manuprāt, tas ir pozitīvs solis. Daži novērojumi. Tad, kad mēs runājam par infrastruktūras investīcijām un to plānošanu, es domāju, ka mums vajadzētu skatīties vismaz uz 2050. gadu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai komisija. Uh, nodrošina saskaņu starp 2050. Eh, gada ceļu karti un mūsu, mūsu 2050 50. gada mērķiem. Nākamais es gribētu teikt, ka šajā ekonomiskajā kontekstā mums vajadzētu pašiem sev atgādināt, ka mums ir vajadzīgs, eh, vajadzīga daudzveidīga enerģija, tā lai mēs nebūtu atkarīgi no tādiem enerģijas avotiem, kas morāli vairs nav akceptējami. Tagad par projektu lielumu. Es domāju, ka tā vietā, lai ieguldītu daudz Eiropas naudas milzīgos projektos, varbūt mums vajadzētu vairāk uzmanības pievērst maziem, rentabliem, uh, izmaksās izdevīgiem projektiem, kas būtu, uh, kas dotu pievienoto vērtību jau ļoti drīz. Es piekrītu pārējiem, kas teica, ka ir vajadzīgi skaidri kritēriji un arī skaidrā hierarhija starp projektiem. Runājot par finansiālo aspektu, vēlētos teikt, ka apsveicu komisijas pieju attiecībā uz finansējumu, kas būtu balstīts uz uh, tirgu. Taču vajadzētu izm izmantot arī jaunus finansiālos instrumentus, un varbūt mums vajadzētu izskatīt iespēju piemērot projekta eiro obligācijas. Mums uh, ir vajadzīgi tūlītēji ieguldījumi infrastruktūrā. Es vēlētos pievienoties arī pārējiem runātājiem, kas teica, ka mums ir ļoti būtiski redzēt eh, lielākas ambīcijas, ja ir runa par atļauju procedūru. Tāpat ir vajadzīga viens pieturas aģentūra pārobežu projektiem. Tas būtu viss, un es eh, izmantošu iespēju izteikties diskusijās kaut kad vēlāk. Paldies, Šimanska kungam vārds. Paldies. Es eh, mēģināju pārlasīt šo paziņojumu un mēģināju izsekot eh, padomes secinājumiem, kas tika pieņemti 24. Febru februārī. Un man ir uh, dažas piezīmes. Enerģijas tīkla izveidi nevar uh, saistīt tikai ar atjaunojamajiem enerģijas resursiem. Uh, Tas ir saistīts arī ar valstu eh, iekšējo tīklu izveidu, lai varētu izmantot iekšējos resursus. Tāpat ir jāpadara efektīvāks eh, vienotais tirgus eh, dažādās jomās Eiropas Savienībā. Tātad ir jā, jā, jāņem vērā ļoti daudz kritēriju. Transnacionālie savienojumi paši par sevi nenodrošinās enerģijas drošību. Tam ir jāiet roku rokā ar uh, nacionālo tīklu izveidi. Protams, ka vislielākā problēma būs izvēlēties eh, pareizākās prioritātes, ņemot vērā Eiropas intereses. Esmu pārliecināts, ka tirgus spēs pārvaldīt ieguldījumus līdz noteiktam līmenim, tomēr eh, mēs, mums vajadzētu sub, eh, piedāvāt Eiropas subsīdijas tikai tiem projektiem, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, kurus izvirzījusi Eiropas Savienība. Uh, Protams, ka ir svarīgi atjaunojami energoresursi, tomēr eh, mums ir arī jāņem vērā enerģijas drošība un jāizteno diversifikācija. Eh, un jātiecina nu, tas ne tikai uz enerģijas eh, tranzītu, bet arī enerģijas avotiem. Tāpat arī svarīgi pievērst uzmanību savienojumam starp ziemeļiem un dienvidiem, no Polijas gāzes termināļiem līdz Horvātijas gāzes termināļiem bez šīs eh, stratēģijas mūsu risinājumi nebūs efektīvi, jo tie nebūs praktiski. Vienotais tirgus eh, gāzes pārvedēji eh, nebūs efektīvs bez šādas stratēģijas. Runājot par slānekļa gāzi, mums nevajadzētu ņemt vērā tikai vides, vides apsvērumus. Ir jāņem vērā arī Eh, kodolenerģijas apsvērumi. Ja mēs būtu īstenojuši šādu pieeju jau pirms vairākiem gadiem, tad šodien, šodienas situācija nebūtu tik uh, drūma. Runājot par enerģijas, uh, ener, energoapgādes spēju, ir nepieciešams subsīdijas, tomēr tam ir nepieciešams arī atbilstošs tiesiskais pamats, jāsamazina birokrātija kas kavē attīstību, un tas ir tas, ko šī nozare no mums gaida nedomāsim tik daudz par naudas plūsmām, bet eh, arī padomāsim par to, kā netraucēt uh, procesam. Paldies! Kultīga Bačītis. Balčītis, kungam vārds. Taip, ačiū, gerbiamas pirmininkė. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentam par eh, šo saturīgo dokumentu. Es domāju, ka nākotnē Eh, nākotnē tas ir daudz noderīgāks eh, nekā eh, iepriekšējā regula, Transeiropas tīkla regula, kas nesniedza gaidītos rezultātus. Tā bija pārāk neelastīga un smagnēja. Pamatdokumentos bija pārāk daudz nevajadzīgu detaļu. Protams, plānošanai ir jābūt skaidrai un komisijai ir jāuzrauga īstenošanas process, atsevišķu projektu īstenošanas process. Eh, idejas par enerģētikas salām ir pareizas, un idejas par infrastruktūras attīstību arī ir apsveicamas, jo tam jābūt Eiropas eh, interesēs, nevis valstu interesēs, ja valstu pāraudzībā. Vēlos uzsvērt, ka atjaunojamo enerģijas resursu pozīcija mūsu turpmākajā enerģētikas politikā ir svarīga. Komisija ir jāprēķina uh, kodola enerģijas izmaksas, tad tās, kas tiek izmantota šobrīd, ne tikai eksploatācijas izmaksu aprēķinus, bet arī, um, bet arī atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Atjaunējuma enerģijas resursi, eh, protams, ir nepieciešami un šis ziņojums piedāvā daudz jaunu ideju turpmākai enerģētikas politikai. Paldies, Marcinkievičs kungam vārds. Paldies. Priekšsēdētāji, pilnībā piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Komisijas dokumentā trūkst tādas plašākas pieejas enerģētikas koridoriem izskatās, ka no kopējā turpmākā, turpmāko gadu enerģijas patēriņa e, daudz kas nav ņemts vērā. Padomes secinājumos ir piezīme, ka nevienu enerģijas avotu nevajadzētu atstāt novārtā. Un te ir runa par tradicionālo un netradicionālo Uh, slānekļa gāzi. Un tā kā Šimanska kungs teica, uh, Eiropa varētu izmantot nākotnē šo enerģētikas uh, avotu, jeb gāzes avotu 65 miljārdi šīs gāzes tiek uh, iegūta Amerikā, un tas ir vērā ņemams skaitlis. Ir izsniegtas 70 licences Polijā. Um, tas, protams, tā, ir, tā ir, protams, ir ilgtermiņa perspektīva, tomēr to ir vērts apsvērt. Paldies! Tikau. Tikau, kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-l felicit pe like Paldies, vēlos pateikties referentam par prezentāciju. Man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, referents runāja par viedajām pilsētām un energoefektivitātes svarīgumu. Mani pārsteidz tas, ka mēs eh, runājam par infrastruktūras vajadzībām un un neņemam vērā e, efektivitātes e, nepieciešamības, kad mēs, e, kad mēs runājam par energo patēriņa apmēriem. Tad šis apsvērums ir jāņem vērā. Otrakārt, man ļoti interesē komentārs par kritērijiem, kurus pieminēja vairāki kolēģi. Es domāju, ka papildus eh, enerģijas salu eh, novēršanai ir būtu, būtu ļoti noderīgi iekļūt, iekļaut eh, elektrības nozīmīgumu turpmākajā stratēģijā. Es nezinu, vai referents to varētu iekļaut dokumentā. Tomēr elektrība būs prioritārais energoresurss salīdzinājumā ar citiem. Un treškārt, runājot par atļauju izsniegšanu, uh, ir apsveicami, ka šim jautājumam tiek piešķirts, eh, piešķirta tāda nozīme, jo ir nepieciešams saskaņot eh, atļauju izsniegšanas principus. Vienīgais eh, brīdinājums no manas puses varētu būt mums jāpaliecinās, lai saskaņošana, saskaņošana būtu maksimāla. Tātad tajās valstīs, kur process šobrīd norisinās ātrāk, uh, Eh, tas netiktu palēnināts reformu rezultātā. Tātad, jo ātrāks ir šis process, jo labāk un, labāk un saskaņošanā eh, saskaņošana nav jāpakļauj kaut kādam vidējam standartam, bet jāņem vērā vietēji apstākļi. Piekrītu visam, ko referents teica. Paldies! Gireka kungs lūdzu. Paldies! Es, es klausījos eh, šajā diskusijā. Un man ir žēl Sosa Vāgnera uh, kunga. Šķiet, uh, šķiet, ka juristam ir uzdevuši uzbūvēt automašīnu. Mēs, uh, manuprāt, nepieejam šai, šai tēmai no pareizās puses, un komisija ir atvieglojusi sev uzdevumu. Uh, es nedomāju, ka jurists var E, izveidot e, Eiropas enerģi, enerģētikas tīklus optimāli, pietiekami optimāli. Pirmkārt ir jāizstrādā kopēj, kopēja Eiropas sistēma, un tā tikai ir jārunā par, par to, e, no, kādiem, no kāda tiesiskā sloga vai liek, liekas likumdošanas mums būtu jāizvairās. Es novēlu jums visu to labāko, tomēr domāju, eh, ka eh, plānošana nav pietiekami optimāla, un arī šis mēģinājums būs fiasko. Piekrītu Bobīnskas kundzei un Kadresa kungam, ka mums jau pietiek tiesību aktu eh, konkrētu projektu pāraudzībai. Paldies! Čačamakakis kungs ir pēdējais runātājs, un tad mēs dosimies pie nākamā darba kārtības punkta. Paldies, priekšēdētāji, centīšos runāt īsi. Vēlos runāt par finansējumu un šo to eh, paskaidrot sīkāk. Manuprāt, ir inovatīvs elements, kuru varētu iekļūt Sosa Vagner kunga ziņojumā, un tas attiecas uz garantijām un struktūra fondiem. Eh, desmit reizes lielāks uh, ietekmes efekts uz EIP būtu iespējams, uh, uh, un mēs uh, varētu īstenot ieguldījumus, kas, uh, kā, kas pēc gadiem nestu mums atdevi. Tāpat arī uh, neviens nepieminēja glabātuves mēs nevaram īstenot 20, 20, 20, 2020. gada 20% mērķi, ja mums nav glabātuvju. Tāpat arī par enerģētikas salām. Um, Tas noteikti būs uh, finansēšanas ziņā ļoti sarežģīts jautājums. Mums patiešām ir jāizmanto arī novatoriski finansēšanas elementi. Lielas paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi došu vārdu vēl Karālijo kundzei. Sr. Presidente, eh, estamos perante um relatório muito importante para o futuro da Eiropa. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs Eiropas nākotnē. Tāpat arī ir ļoti svarīgi saskaņot šos jautājumus ar turpmāko Eiropas Savienības budžetu. Kā jau vairāk kolēģi norādīja, mums ir ļoti daudz uh, likumdošanas, kas jau ir pieņemta, bet vēl nav īstenota it īpaši, ja runa par uh, jaunajiem elektrības tīkliem, gāzes cauruļvadiem, gāzes tīklu, kurām ir mērķis aptvert visu Eiropas Savienības teritoriju. Tāpat mums arī ir jādomā par uh, reāliem īstenošanas veidiem. Ja mēs paskatāmies uz uh, tādām attālām teritorijām, tad tur enerģijas situācija ir pavisam uh, atšķirīgi, un arī tas būtu jāņem vērā tad, kad mēs eh, risināsim enerģijas salu problēmu. Tagad došu vēl vārdu komisijai, bet patiešām uz īsu brīdi, lūdzu. Eh, paldies priekšādētāji. Paldies arī visiem šīs komitejas eh, deputātiem par viņu lielo ieguldījumu šajās svarīgajās debatēs par turpmāko enerģijas infrastruktūru. Uh, Es vēlētos sveikt referentu, jo, manuprāt, savā darba dokumentā viņš ir uzsvēris visus svarīgākos jautājumus. Protams, mēs ļoti labi apzināmies, ka ir jāpievērš uzmanība visiem mērķiem, kas ir paredzēti 2020. gada stratēģija attiecībā uz enerģiju. Ir jānodrošina infrastruktūra un arī ir jādomā par turpmāko tī turmākajiem tirgiem. Ir jādomā par pārvades sistēmām, gāzes un elektrības operatoriem, un tāpat ir jādomā par sadarbību enerģijas regulātoru darbā, kas eh, tiks izstrādāta tuvāko mēnešu laikā. Ir eh, ļoti ielikti ļoti svarīgi stūrakmeņi turpmākās Eiropas Savienības enerģijas infrastruktūras politikas attīstībā. Es uzskatu, ka visi šajā komitejā varētu tam piekrist. Mums šeit ir vairāki svarīgi jautājumi. Jūs jau ļoti labi parādījāt, ka ir svarīgi sagatavot labus kritērijus projektu atlasē. Es eh, domāju, ka šeit jūsu ieguldījums būs ļoti vērtīgs. Tāpat arī ir svarīga kritērija hierarhija. Tā mums noteikti būs būtiska, kas ļaus mums identificēt Eiropas intereses projektus. Jūs esat uzsvēruši arī atļauju piešķiršanas eh, pātrināšanu. Mēs eh, nenovērtējam par zemu sabiedrības iesaisti. Šis jautājums ir ļoti svarīgs un tas ir tieši saistīts ar finansēšanu. Jo ilgākas ir procedūras, jo dārgāki būs starpsavienojumi. Šeit pastāv tieša saikne, mums vajadzētu rast risinājumus atļauju sniegšanai un finansēšanai. Protams, ja runa par finansējumu, ne, tad mēs paļaujamies uz tirgiem, un tas ir tieši regulātoru. Tā ir tieši regulātoru pieeja, kas ļauj noteikt tarifus. Kā jau vairāki deputāti pieminēja, iespējams, ka ar to nepietiks, ja mēs gribēsim nodrošināt apgādes drošību un pilnībā integrēt visus tirgus. Tātad šajos manis pieminētajos jautājumos mēs ļoti augstu novērtētu jūsu ieguldījumu jau šodien, šis ieguldījums bija ļoti nozīmīgs. Divi pēdējie komentāri. Mēs eh, saprotam modeļu jautājumu. Tas ir apskatīts 2050. Eh, gada ceļu kartē un nav tieši saistīts ar šīm debatēm. Par eh, vietējiem resursiem es dzirdēju par parasto gāzi. Manuprāt, tas iet tālāk par 2020. gada stratēģiju un pašlaik par to nevajadzētu sākt strīdēties. Uh, Bet, protams, mums ir jāizskata iekšējie resursi, jo tas, kas mums ir, nu, tas mums pieder, un mums vajadzētu to izmantot vislabākajā veidā. Liels paldies visiem par viņu teikto, un mēs labprāt piedalīsimies arī turpmākajās diskusijās. Liels paldies visiem, un es eh, vēlētos atvainoties, ka tā kā mums vairs nav laika, mēs eh, tagad slēgsim šo darba kārtības punktu. Un tagad eh, mēs Mēģināsim pavisam ātri nobalsot. Es ceru, ka mums tas izdosies. Un eh, tad eh, cerams, ka mēs varēsim arī pievērsties uzklausīšanai. Vai visiem ir līdz balsošanas kartes? Nē. Nu, ir kartes līdzi. Kas tad šeit nav kārtībā? Klapķiņš. Nedarbojas. Tas nāk, Jā, liebe kolēģi, liebe kolēģi. Kolēģi, es ceru, ka visi ir eh, savās vietās. Vai tagad būs tiešām sarunas? Visi sarunāsies, vai arī visi klausīsies manī? Dāmas un kungi, lūdzu. Varbūt mēs varētu sākt eh, balsot. Labi. Pirmais punkts ir grozījums regulā, ar ko izveido Eiropas tīkla un informācijas drošības aģentūra attiecībā uz aģentūras darbības termiņu. Ir tikai viens vienīgs balsojums. Tātad galīgais balsojums uzreiz, kurš ir par. Mums ir jābalso elektroniski, jā? Ja? Jā, jā, mums tas ir jābalso elektroniski, es atvainojos. Sākam balsot. Nedarbojas. Skaisti, tas nedarbojas. Try? Pamēģināsim, sākam balsot. Vai tas darbojās? Darbojās balsošanas sistēma? Labi, tad kurš ir par? Kurš ir par? Lūdzu, paceliet roku, kurš ir par? Darbojas, darbojas, saka zālē. Was denn jetzt? Ja, 41 für 41 par. Beidzam balsot. And plus Ms. Merkel, okay. Merkīs kundze pārvēl. Tad visi par, vienbalsīgi esam par. Tagad Beleta kunga ziņojums. Kurš ir par pirmo kompromisu? Pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss par. Pret, atturas, Pieņemts. 46. atkrīt, 8. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 18. atkrīt, 9. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 7. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 3. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 11. un ar mutisku grozījumu. Kurš ir par? Tad šis punkts ar mutisko grozījumu pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tad atkrīt 15. Eh, par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 16. ar mutisku grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 19. pār, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss pār, vai es ko aizmirsu? 21. atkrīt. 4. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. Atkrīt, atkrīt, atkrīt. 44. divās daļās ar motisku grozījumu pirmā daļa pār pret, atturas pieņemtā. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemta. 28. atkrīt, atkrīt, atkrīt, 35 nē, 32 par, pret, atturas pieņemts. 35 par, pret, atturas pieņemts. 36 par, pret, atturas pieņemts pieņem, noraidīts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trīsdesmit septītais, par to bija jābalso. Tātad par 37. vēl. 37. pār, pret, atturas, noraidīts. 42 pār, pret, atturas, Pieņemts. Kas vēl? Nē, viss kārtībā. Te ir galīgais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Kurš ir pār, ja sākam balsot? Nē, nedarbojas atkal. Beidzam balsot. Un pieņemts. Lielas paldies visiem. Apsveicam visiem, kas ir ieguldījuši darbu, un līdz ar to balsojums ir beidzies, un varam pievērsties nākamajam punktam. Es, protams, apsveicu visus, kas strādā pie šī ziņojuma, bet eh, tagad pavisam mierīgi, godāmie kolēģi, pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Un tas ir privātie un centrālie darījumu reģistri. Done. No, we've done the village have done. Huh? Uh, yeah. Was, was Godāmie kolēģi, es atvainojos, bet mums patiešām ir jāstrādā ātri. Vēlētos dot vārdu Kalfina kungam un tikai viņam. Lūdzu, dodu jums vārdu. Lūdzu, izturieties klusu. Paldies priekšādātā godāmie kolēģi. This, uh, on... Šis regulas projekts par atvesinājuma tirzniecību un tās uzraudzību ir apņemšanās, ko Eiropas Savienība pieņēma G20 sanāksmē. Tur šīs sanāksmes puses nolēma paplašināt regulējumu pār finanšu tirgiem, lai nodrošinātu lielāku caurdzamību un lai riski šajās tirgos būtu mazāks. Šī regula jau darbojas ASV, Eiropas Savienībā Eiropas komisija uz, uzsāka ļoti detalizētas un ilgstošas konsultācijas, tā skaitās konsultācijas ar sabiedrību. Un šis projekts ir ļoti cītīgi darba rezultāts, un līdz ar to arī šī, šis regulas projekts ir nokļuvis parlamentā. Kāpēc mūsu komiteja ir iesaistīta? Es vēlētos jums paust uh, konkrētu uh, viedokli, spriežot par šo jautājumu. Situācija ir tāda, ka runājot par atvasinājumiem un līdzīgiem finanšu instrumentiem, tad eh, tos izmanto ne tikai finanšu institūcijas, tos izmanto arī nefinanciāli uzņēmumi. Mūsu komiteja un mūsu komitejas priekšādātājs tieši tāpēc eh, lūdza sniegt atzinumu. Ir vairāki jautājumi, kas ir saistīti ar uzņēmumiem, kas eh, darbojas plašpatēriņu preču tirzniecībā, naftas, gāzes, elektrības, eh, graudaugu, metāla un tā tālāk tirzniecībā, un eh, šajos uzņēmumos tiek izmantoti atvasinājumi, lai virzītu uz priekšu uzņēmējdarbību. Šajā gadījumā līdzekļi ir Uh, tieši preces, kas sedz šos atvesinājumus. Tāpat arī tiek izmantoti uh, šāda veida atvesinājumi lielos uzņēmumos, un uh, šādā gadījumā šo atvesinājumu mēķis ir samazināt finansiālo risku vai kādu citu risku, ar ko šie uzņēmumi saskarās savā darbībā. Tātad izmant, tiek izmantoti finanšu pārvaldībā, tiek izmantoti uh, tirdzniecībā. Un tieši tāpēc mēs nevaram teikt, ka šie instrumenti uh, būtu tikai un vienīgi spekulatīvi. Tos uzņēmumi izmanto bieži vien, atsaistot šos atvasinājumus no uh, konkrētajiem finanšu līdzekļiem. Tādējādi varētu teikt, ka atvasinājumi nerada sistēmisku risku, par ko tik ļoti uztraucās regulātori. Tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu pievērsties nefinanšu uzņēmumu darbībai un patērētājiem. Vakar sociāldemokrāta grupā mums bija ļoti interesanta uzklausīšana, kur piedalījās enerģijas nozares pārstāvji un patērētāju organizāciju pārstāvji. Viņiem ir ļoti spēcīgs viedoklis par šo regulas projektu. Kopumā es uzskatu, ka Regulas projekts nodrošinās lielāku caurdzamību un mazāk riska, bet ja ir runa par šiem konkrētiem uzņēmiem, nefinanšu uzņēmiem, tad mums vajadzētu atrast īsto līdzsvaru starp eh, mūsu regulu, kas ir laba regula, un šo uzņēmumu iespējām izmantot finanšu instrumentus, kas eh, samazina uh, risku, ar ko tās saskarās uh, savā ikdienas darbībā. Tādējādi, skatoties no mūsu komitejas viedokļa uz šo regulas projektu, tad te ir runa par īstā līdzsvara atrašanu. Tātad mums ir vajadzīga lielāka caurdzmība, bet mums ir jānodrošina iespējas mazākiem uzņēmumiem, lai tie varētu izmantot šāda veida finanšu instrumentus. Esmu ieteicis vairākus priekšlikumus, bet tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka termiņš diskusijām ir pagarināts. Tas nozīmē, ka mums būs vairāk laika rūpīgāk izskatīt šo dokumentu, pirms mēs iesniegsim savu atzinumu vadošai komitejai, kas ir ekonomisko lietu komiteja. Vēlētos pieminēt grozījumus, kas, manuprāt, ir īpaši jāizskata. Tad te ir runa par procedūru vienkāršošanu, par uh, definīciju paskaidrošanu, par uzraudzības eh, pārveidošanu, lai tā būtu caurdzāmāka. Tāpat arī ir eh, jāizvairās no tīrvērtes riskiem, kas dažkārt var eh, būt saistīti ar ievērojamām izmaksām. Tātad mums ir jāpadara šis tīrvērtes risks mērenāks, tā lai mazākie spēlētāji tirgu varētu izmantot šos instrumentus un lai viņiem būtu vieglāk darboties tirgu. Šie grozījumi, kurus esmu iesniedzis, ir saistīti ar procedūru vienkāršošanu, tīpaši tiem uzņēmumiem, kas nav tīri finanšu uzņēmumi. Mūsu regula ir saistīta ar lielākiem izdevumiem, kas eh, galu galā paaugstinātu arī galīgās patērētāju cenas. Es uzskatu, ka tie ir loģiski ieteikumi, un eh, es labprāt eh, piedalīšos turpmākās diskusijās, labprāt uzklausīšu to, kas visiem ir sakāms. Tas varbūt izskatās eh, kā tāds ļoti tehnisks jautājums, bet tas var ietekmēt cenas ļoti svarīgiem plašpatēriņa produktiem, un tāpat arī tas var dot iespēju patērētājiem ļoti rūpīgi uzraudzīt to, kas notiek tirgū. Tāpat arī tas var uh, palielināt konkurenci un izdarīt lielāku spiedienu uz cenām. Šis uh, regulēs projekts nodrošina daudz vairāk iespēju regulātoriem, tā skaitā jaunajiem, jaunajai Eiropas uh, tirgu uzraudzības iestādēji. Tas nozīmē, ka šī iestāde varēs patiešām labāk izvērtēt riskus finanšu tirgos. Mums noteikti tas būtu pilnībā jāatbalsta. Lielas paldies, Kalfini kungs, par šo precīzo ievadu. Es tagad gribētu dot vārdu kolēģiem, un pirmais ir Bensina kungs. Thank you, Mr. Chairman. First of all... Paldies, priekšsādātāji. Vispirms vēlos pateikties Kalfina kungam par lielisko darbu. Kopumā es atbalstu komisijas piedāvāto regulu, jo ir pašsaprotama vajadzība regulēt eh, tās finanšu institūcijas, kas eh, rada finanšu krīzi. Un ir svarīgi atzīt, ka vien un tie paši eh, labošana, korģēšanas mehānismi nedara visām nozarēm. Vairums enerģijas tirz, e, tirdzniecības uzņēmumu izmanto atvasinājumus, lai mazinātu risku, kas rodas uh, to darbības rezultātā. Viņiem efektīva risku pārvaldība ir samazināt komerciālo risku, un šī, šai regulai varētu būt negatīva ietekme uz enerģētikas tīrgiem kā arī tas varētu kavēt integrēt enerģētikas tirgus, tirgus izveidi Eiropā. Man prieks, ka mūsu komiteja e, izteiks atzinumu par, šai, par šo regulu, e, lai, un tādā veidā mēs varam e, pasakot līdz tam, lai enerģētikas tirgi neciestu šī dokumenta rezultātā. Ir svarīgi izvairīties no sistēmiska riska un pārvarēt finanšu krīzi piedāvātā regula par ārpusbiežas atvasinājumiem un, Eh, attiecas uz enerģētikas tīdzniecību. Un, eh, diemžēl, eh, tiesasība akti var radīt papildu slogu nozarei. Tādēļ ir jā, jā, jāizdara grozījumi. Un man ir prieks, ka tiek ņemti vērā specifiski apstākļi šajā nozarei. Es ceru, ka piedāvātie grozījumi uzlabos regulu. Tomēr joprojām pastāv nopietnas problēmas, kuras ir, eh, kuras ir jāuzsver mūsu ziņojumā. Un to varbūt mēs varētu apspriest starpgrupu sanāksmēs. Eh, es domāju, ka šeit ir jāuz, eh, jārunā par tīrvērti dažādos darījumos, par komerciālo risku uh, Jo nu, biet bieži nefinansu, nefinanšu uzņēmumi izmanto, uh, izmanto tikai vienu pasākumu kopumu risku mazināšanai. Un uh, mums ir. Uh, ir uh, ir jā. Uh, ir eh, jā, jā, jānodrošina skaidri noteikumi eh, tīrvērtes eh, jomā. Nevajadzētu piespiest ārpus biežas atvasinājumu, atvasinājumu veicējus veikt tīrvērti tikai tādēļ, ka to partneri ir finanšu institūcijas. Te ir jāņem vērā noteikti darījumu sliekšņi enerģētikas uzņēmumiem, kas veic šādus darījumus ar finanšu institūcijām, eh, vajadzētu atvieglot eh, viņu darbu. Paldies! Nākamais, nākamā Valēnas kundze. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos apsveikt referentu. Un mēs uh, priecājamies, ka ir radīts šāds dokuments riski, kas ir radīti ar e, atvasinājumu, e, atvasinājumu e, tirgu, e, nozīmē, ka mums e, e, ir jānodrošina pārskatāmība. Es redzu, ka komisijas piedāvātie pasākumi e, e, var palīdzēt to sasniegt. Ekonomika nevar uzplaukt, ja neviens nevēlas uzņemties risku, piemēram, ieguldījumu projekti. E, tie nevarēs pastāvēt, ja neviens nevēl, nevēlēsies uzņemties risku, un risks ir e, jāuzņemas e, daudzām iesaistītajām pusēm. Jāmēģina sadalīt šos riskus. atvasinājums, ārpusbiežas atvasinājums jāļauj pielāgot lietotāju konkrētajām vajadzībām. Biržu Uh, vietā vajadzētu uh, ļaut tirgus dalībniekiem noteikt, uh, vai riski ir pietiekami neutralizēti. Ļoti grūti izvērtēt darījumu starpnieku radīto risku un ļoti, ļoti, ļoti jūtīgi šajā ziņā ir kredītsaistību nepildīšanas mīmaiņas līgumi. Uh, Ļoti bieži informācija par aiz, aizņēmumu ņēmē, eh, par aizņēmuma eh, pieprasītāju eh, var būt nepilnīga. Ļoti bieži ir grūti saprast savstarpējo saistību. Ārpusbiežas, ārpusbiežas atvasinājumi Nu, nozīmē, ka regulatoriem uh, ir uh, jā, jānodrošina sistēma risku izvērtēšanai un jāgarantē finanšu stabilitāte. Tādēļ, lai samazinātu sistēmisko risku, es piekrītu diviem galvenajiem elementiem, ko piedāvā komisija. Pirmkārt, uh, darījumu reģistriem ir jāievāc dati, sevišķi par ap, apmēriem un cenām, kā arī jānodrošina tirgus efektivitāte Eh, un pārskatāmību. Otrakārt, un, eh, te ir jaunāni par tīrvērti, eh, centrāliem darījuma starpniekiem ir jāatbild par tīrvērti, un tā ir, jā, tā ir jāveic profesionāli. Šeit tika pieminēts, ka pastāv atšķirības enerģētikas nozerē. Es domāju, ka mums ir jā, jāno, jāizceļ atšķirības starp dažādiem, dažādām nozerēm. Jo acīm redzami viens, eh, lai, lai vienas, vienas, viena uzņēmuma darbība var radīt domino efektu tirgū. Ārpusbiežas atvasinājumu uh, līguma pārlieku kontrole var radīt e, pārlieku administratīvo slogu un e, jānodrošina pietiekama e, likviditātes elastība, lai mēs varētu garantēt atbilstošu riska pārvaldību enerģētikas sektorā. Un, protams, ka enerģētikas sektoru nevajadzētu apgrūtināt ar pārāk augstām apdrošināšanas, apdrošināšanas maksām Un tāpat arī jā, nedrīkst eh, zaudēt fleksibilitāti un inovāciju. Es sirsnīgi pateicos. Līdz ar to mm, runātājs saraksts ir eh, beidzies. Es nezinu, vai Kalfini kungs vēl vēlas eh, ko teikt. Nē? Jā, lūdzu, dod jums vārdu. Vēlos pateikties kolēģiem, kas izteicās šajā jautājumā. Es domāju, ka mēs tiešām domājam vienā un tajā pašā virzienā, un esmu pārliecināts, ka um, atzinums būs uh, lieliski sagatavots. Paldies! Ganz, ganz herzlichen Dank. Lielas paldies! Un 2. martā ir eh, termiņš grozījuma iesniegšanai. Tas arī atrisina visu šo jautājumu. Līdz ar to esam beiguši pie tā strādāt, un es vēlētos visiem kolēģiem pateikties. Un tagad mēs varētu uzreiz eh, Uh, sākt ar uzklausīšanu. Jā, divas minūtes uh, mazs pārtraukums, lai mēs varētu visi uh, pārslēgties nākamo punktu. Konig. Doch. Liebe Godāmie kolēģi, godāmie kolēģi, es vēlētos vēlreiz visus sirsnīgi sveikt mūsu mini uzklausīšanā. Jūs visi zināt, ka inovācijas ir ļoti svarīgs temats mūsu komitejā, lai mēs varētu domāt par Eiropas spējām nākotnē. Merkīs kundze sēž man pa kreisi, tas nav nekāds. Um, nav nekāda sagadā, sagadīšanās, ka viņa sēž man, no manis pa kreisi. Viņa ir atbildīgā referente šajā jautājumā, un viņa teica, ka vajadzētu mums darboties mazliet gudrāk, un tāpēc es vēlētos sirsnīgi sveikt pie mums visus uzaicinātos ekspertus. Uh, Un es vēlētos vēl norādīt eh, sekojošo. Es nerunāšu 5 minūtes, kā ir paredzēts darba kārtībā, bet gan 2. Un ja jūs 15 minūšu vietā varētu uzstāties 10 minūtes, tad kolēģiem būtu vairāk iespēju uzdot jautājumu, kas noteikti būtu ļoti noderīgi. Tad, tad mans lūgums - mēģiniet varbūt runāt īsāk, ja jums izdosies eh, paveikt eh, darāmo desmit minūšu laikām, tad tas būs patiešām izcili. Tagad došu vārdu Merkīs kundzei, eh, ja viņa vēlas ko teikt ievadā. Wir müssen Sie diesen Knopf nutzen, ja, glaube ich. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Īstenībā es sekošu jūsu, piemēram, izteikšos ļoti īsi. Mūs visus ļoti interesē inovācijas Mums visiem ir jādomā par sociālajām inovācijām un par to, kā izmantot eh, inovācijas kā dzinēju Eiropas Savienībā, lai mēs varētu stāties pretī lielajiem sabiedrības izaicinājumiem un būt konkurētspējīgāki. Es ar lielu prieku uzklausīšu jautājumus, kādi varētu rasties kolēģiem, un es ceru, ka mums būs ļoti dzīvīgas debates lai mēs varētu padomāt, kā inovācijas varētu praktiski piemērot dzīvē. Nevēlos, lai tās būtu abstraktas diskusijas, bet gan pavisam konkrētas. Varbūt mēs varētu arī apspriest par to, vai mērķu noteikšana varētu būt veids, kā virzīt uz priekšu inovācijas. Liels paldies! Pirmajam došu vārdu doktoram Pēteram Kotalam. Viņš ir QTH Innovation Europe ārko konsulta um, valdes direktors. Lūdzu, dod jums vārdu. Labrīt! Man ir liels gods būt šeit un uzstāties, lai sniegtu jums uh, mūsu viedokli par MVU lomu Inovāciju savienībā. Mani sauc Pēters Kotāls. Esmu uzņēmējs inovāciju jomā. Pašlaik vādu divus jaunus uzņēmumus, divus MVU. Mm, Mana pieredze ir ļoti dažāda. Esmu bijis akadēmiķis, pētnieks, bet arī esmu vadījis ļoti lielu starptautisku uzņēmumu, kā, eh, kā izpildirektors, un tagad arī pats vadu savu uzņēmumu. Tas nozīmē, ka varu patiešām reāli izteikties par uh, inovācijām, un es labprāt arī dalītos savā pieredzē ar jums. Daži vārdi par to, ko mēs darām. Kā jau es minēju, es pašlaik vadu divus MVU, un mūsu mērķis ir pilnīgi noteikti inovācijas. Mūsu galvenais mērķis ir virzīt uz priekšu modernās tehnoloģijas, ieviest tās un uh, praktiski piemērot eh, dzīvē. Ja ir runa par modernajām tehnoloģijām, tad te ir runa par tādām tehnoloģijām, kas var uh, darboties starptautiskā tirgū. Tad interesanti informācija pirms dažiem gadiem, kad bijušais Ukrainas prezidents Juščenko bija saindējies ar dioksīnu, viņu ārstēja saskaņā ar vienu no mūsu patentiem. Papildus eh, tehnoloģiju attīstībai mūs interesē arī tas, kā nodrošināt, lai inovācijas būtu produktīvas. Mēs veidojam inovāciju platformas un strādājam pie inovāciju stratēģijām. Mūsu um, biznesa stratēģija ir ļoti vienkārša. Tas ir virzīt uz priekšu publiskās privātās partnerības, un mūsu lielākais pašreizējais projekts ir inovāciju centra izveide. Tas ir saistīts ar produktīvo inovāciju platformām. Mēs vēlamies veidot platformu, kas ļautu citiem uzņēmumiem efektīvi darboties ar šīm inovācijām un veiksmīgi startēt tirgū. Šis projekts jau ir ļoti attīstījies, bet ir, protams, liels šķērslis, un tas ir finansējums. Varētu teikt, ka projekts nav pietiekami labs, ja jau tam nav finansējuma, bet mēs varam aizstāvēties. Uh, Citos projektos, ar kuriem mēs strādājam un kas nav saistīti ar inovācijām, tur mums nerodas problēmas ar finansējumu ieguvi. Tāpēc man vismaz šķiet, ka tiklīdz kā projektam tiek pielikts vārds inovatīvs, tā uzreiz to definē kā riskantu projektu un tāpēc ir grūti piekļūt finansējumam. Tagad pievērsīšos MVU. Pēc mūsu definīcijas MVU ir uh, inovāciju rīks, ar ko nodrošināt idejas un tā tālāk. Tāpat arī tas ļauj pārvarēt kultūras uh, plaisu starp akadēmiķiem un rūpniekiem. Ko tad MVU dod inovāciju pasaulē? Ko nodrošina šajā inovāciju ķēdē? Tā ir tāda unikāla iespēja sadzīvot ar riskantiem projektiem, cerot uz uh, lielu pēļņu tas ļoti atšķiras no citiem iesaistītajiem partneriem inovāciju ķēdē, piemēram, lieliem uzņēmumiem vai valdības pētījumiem, kas bieži vien darbojas tādā vidē, kur risks līdzinās nulē. Tas nozīmē, ka MVU loma šajā ķēdē ir patiešām neatsverama. Vēl kāds ieguldījums vai vēl kāda MVU iezīme tie galvenokārt liek uzsveru uz uzņēmuma, uz biznesa rezultātiem. Tiem tiešām ir jāpievēršās uzņēmēja darbībai. Un mēs ceram, ka MVU nodrošina tādu uzņēmēja darbības un sadarbības garu šajā inovāciju ķēdē. Tagad pievērsīšos galvenajiem izaicinājumiem, tie tādi atlasītie riski, ko esmu iekļāvis šajā sarakstā. Iespējams, ar to saskaras arī citi inovāciju ķēdes dalībnieki. Es jau pieminēju finanšu resursus. Un uh, no uh, MVU perspektīvas ir īpaši šī um, iedīgļa posma nauda un sākuma posma nauda ir ļoti svarīga, lai ļautu inovāciju ķēdē attīstīties. Es um, neveltīšu vairāk daudz laika šim jautājumam, jo par finansējumu runās arī nākamais runātājs. Vēl kāds punkts, kas, manuprāt, arī ir būtisks, ir tas, vai mums ir patiešām daudz modernu uzņēmēju darbības ideju, kas nāktu no universitātēm. Strādājot tirgu, nemaz neesmu tik pārliecināts, vai šādu jaunu celmlāžu ideju ir pietiekami daudz. Te es domāju par tādām idejām, ko varētu izmantot uh, globālā uzņēmē darbībā. Šeit ir runa par tādiem svarīgām idejām, par inovācijām. Un te tiešām ir jāliek uh, uzsvers uz šo vārdu celmlauži. Nākamais punkts - cilvēku resursi. Jā, varbūt jūs pārsteigs, ka MVU saskarās ar cilvēku resursu problēmu, bet ja mēs paskatāmies tirgū, tad ir grūti atrast uh, personas, kuriem piemistu vajadzīgās prasmes inovāciju jomā. Šiem cilvēkiem vajadzētu būt gan pētnieka, gan uzņēmēja īpašībā. Tas varbūt, saistīts, e, tas varbūt ir saistīts ar to, ka augstākās izglītības sistēma pašlaik nodrošina pētniekus darbiniekus, nevis pētniekus uzņēmējus. Ja mēs vēlamies, lai inovāciju ķēde virzītos uz priekšu, mums ir vajadzīgi šādi jaunie pētnieki, svītriņa uzņēmēji. Vēl kāds punkts, kas arī ir ļoti uztraucošs. Mums ir diezgan daudz uh, publisko-privāto partnerību, bet dažas no tām darbojas tikai īstermiņā. Mēs zinām, ka partneri sastopas tad, kad ir pieejams finansējums, un tad, kad finansējums beidzas, tad viņi šķiras. Es uh, domāju, ka mums ir vajadzīgi, uh, vajadzīgi tādi ilgspējīgāki ilgtermiņa uh, uzņēmumi. Protams, ir jāpiemina arī kompleksā un fragmentētā vide. Šķiet, ka cilvēkiem patīk sarešķītas lietas, un tāpēc mēs savu vidi padarām vēl komplicētāku. Taču mūsu vidē tas eh, nozīmē to, ka MBU saskarās ar lielām problēmām, jo inovācijas pašas par sevi jau ir ļoti sarežģītas, un eh, tām vajadzētu augt un attīstīties, bet šādā komplicētā vidē to nevar izdarīt. Protams, ka tā ir viena no jomām, par ko vajadzētu domāt. Piemērs no rūpniecības nozares. Lielos uzņēmumos, ja tiek atrasts pozitīvs piemērs procesa izveidē, tad tas tiek piemērots ar inovācijām, bet šis process vēršas pret šādu celmlaužu iniciatīvu, jo to nevar attiecināt uz šādām modernām idejām. Nākamais risks, ka notiks novirze uz uh, inovācijām, kas aiziet prom no uzņēmējdarbības vides. Visām iesaistītajām pusēm ir jāsadarbojas, un arī Eiropas Savienības pasākumiem vajadzētu atbalstīt inovācijas. Uzņēmējdarbības gars. Pilnīgi skaidrs, ka tas mums ir vajadzīgs vairāk inovāciju jomā, un tāpat mums ir, ir jāpārfrāzē uh, šī um, attieksme, ka var paveikt visu, un vajadzētu arī saprast, kā mēs varam akceptēt kļūdas un uh, neveiksmes. Mani uztrauc arī tas, ka inovācijas kļūst par modernu vārdu, kas tiek bieži izmantots. Mums būtu vairāk jāpievēršas rezultātiem. Noslēgumā. Mēs uzskatām, ka mums būtu jāliek uzsvers uz uh, tādu uzņēmējdarbības vidi, kas ļauj inovācijām attīstīties. Cēlāžu inovācijām būtu jābūt ar potenciālu, kas spēj būt konkurētspējīgs globālā vidē. Ir jāatjauno viss inovāciju tīkls, piemēram, EIT. Tagad izteikšos kā dzēnieks. Es uzskatu, ka inovācijas ir jāuztver kā māksla tā nav, tas nav tikai darbs, tā ir misija. To nevar regulēt, ierobežot. Tas būtu jāauklē un jātīst uz priekšu. Mums ir jāsaprot, ka ar skaidru vadību un tikai ar skaidru vadību mēs to varēsim panākt. Paldies Kotal kungam, tūlīt dodu vārdu Ahaca kungam. Viņš ir uh, Siemens eh, korporatīvās pētniecības un tehnoloģiju vadītājs. Lūdzu. Lielas paldies, Roela kungs. Lielas paldies par ievadvārdiem, lielas paldies par uzaicinājumu Merkīs kundzei. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šejien. Es vēlētos īsi definēt eh, inovācijas pirms es sākšu savu prezentāciju. Mana definīcija ir ļoti līdzīga Kotokunga definīcijai. Mēs sakām, ka inovācija ir divi aspekti. Viens aspekts tā ir ideja, un otrs aspekts ir šīs idejas vešana tirgū. Un bez šīs sadaļas, bez idejas veiksmīga starta tirgū, tad šīs inovācijas vispār netiek atzītas. Uh, Tad, tad inovācija ir ideja plus tās īstenošana tirgū. Šī iemesla dēļ inovācijas ir ļoti būtiskas tādiem uzņēmumiem kā Siemens. Ja mēs runājam par atšķirībām starp uzņēmumiem, tad iespējams, ka kādam uzņēmumam ir lētākie risinājumi, bet eh, Siemens ir nolēmis būt par novatorisku uzņēmumu. Tas nozīmē, ka Siemens, ideja, Siemens ir kļuvis par pionieri rūpnieciskās eh, produktivitātes jomā, par pionieri veselības aprūpas jomā un uh, infrastruktūras risinājumu jomā. Tas nav nekas jauns tādam uzņēmumam kā Siemens. Siemens ir pieredzis būt par pionieri vairāk nekā 160 gadus eh, savā pastāvēšanas vēsturē. Un uh, Siemens uzņēmumam arī ilgtspēja ir ļoti svarīgs uh, temats. Uh, Ilgtspēja daudziem cilvēkiem nozīmē to, ka esam saudzīgi pret vidi, bet ja šāds uzņēmums ir 160 gadus vecs, tad te ir jārunā arī par daudziem citiem aspektiem, ne tikai pret eh, vidas, par vidas aizsardzību. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jādarbojas ekonomiski gudri, mums ir jābūt uh, ilgspējīgiem arī attiecībā pret cilvēku resursiem. Ja runa par mūsu pētniecības darbību, tad vienmēr ir jādomā par to, kādus izaicinājumus tad mēs vēlamies atrisināt. Mēs eh, sadalām izaicinājumus tādos pamat izaicinājumos. Mēs sakām, ka cilvēki arvien vairāk cilvēku dzīvo pilsētās. 2007. gadā tika sasniegts posms, kad vairāk cilvēku dzīvo pilsētās nekā lauku reģionos. Tas ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, jo tas ir liels, tā ir liela problēma infrastruktūrai, satiksmei, loģistikai. Un uh, mums ir jātiek galā ar dažādiem organizacionāliem jautājumiem. Nākamais izaicinājums ir demografiskās pārmaiņas. Cilvēki kļūst ar vien vecāki. Nu jā, individam tas ir labi, bet sabiedrība mainās. Protams, arī veselības aprūpas sistēma mainās, un vide ir jāpielāgo vecāka gada gājuma cilvēkiem. Tātad demografiskās pārmaiņas noteikti mums vienmēr ir jāpatur prātā. Agrāk cilvēks sprieda par to, vai patiešām ir klimata pārmaiņas. Tagad vairs šādu diskusiju nav. Klimata pārmaiņas patiešām ir. Tagad mums ir jādomā, kā samazināt klimata pārmaiņu sekas. Tas ir viens no galvenajiem izaicinājumiem. Ceturtais izaicinājums, eh, ko mēs arī definējam par pamat izaicinājumu, ir globalizācija. Agrāk mēs varējām darboties eh, vietējā mērogā, tagad tas vairs nav iespējams. Mēs dzīvojam globālā pasaulē, tas attiecas gan uz pētniekiem, gan uz uzņēmējiem. Tas ir jāņem vērā, mums ir jādomā ne tikai par saviem kaimiņiem, bet arī par eh, Āzijas iedzīvotājiem, ar die... mums ir jāsastrādājas ar Ziemeļu un Dienvidu Ameriku. Uh, Vairs vecā pasaule nepastāv, mēs tagad darbojamies jaunā pasaulē. Es uzskatu, ka šajā jaunajā pasaulē ir ļoti svarīgi būt atvērtiem. Mēs eh, savas pētniecības aktivitātes eh, Siemens esam paplašinājuši. Pašlaik eh, Siemens uzņēmumā visā pasaulē darbojas 2000 pētnieku. Ir jāatcerās, ka arī ārpus Siemens mērogiem darbojas ļoti daudz gudru cilvēku, Viņi darbojas pētniecības institūtos, universitātēs un citur. Mūsu mērķis ir atvērt sadarboties ar citiem pētniecības partneriem, lai veicinātu atvērtās inovācijas. Tagad pievērsīšos punktām, kāpēc pētniecība ir Eiropas ietver programma. Es gribētu pieskarties šim jautājumam savā prezentācijā. Siemens, tāpat kā citi uzņēmumi, uh, vēlas definēt īstos partnerus šajā pamatprogrammā. Finansējums nav galvenais elements, bet eh, tas ir ļoti svarīgs eh, atbalsts punkts. Bez finansējuma, tad, kad neviens nemaksās par izdevumiem, tad. Eh, of, of... Uh, tad ir jāatcerās, ka papildu izmaks, šīs papildu izmaksas sastāda uh, vairāk nekā 50% no kopējām izmaksām. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šajās pētniecības programmās papildu izdevumi būtu mazāk par, 7, par 50%. Nākamais jautājums, kam es pievērsīšos, ir uh, kompleksums. Esam izveidojuši kompleksu pasauli, bet uh, mums ir citīgi jāstrādā pie tā, lai uh, šo, šo, šos sarežģījumus samazinātu. Es pieminēju jau to runājot par pamat izaicinājumiem. Es uzskatu, ka ir jāatcerās, ka tādiem uzņēmumiem kā mums un arī citiem pētniecības uzņēmumiem šī ir viena no galvenajām problēmām. Mēs eh, veicam daudzas aktivitātes, un daudz no šīm aktivitātēm ir pat paralēlas. Mēs vēlamies redzēt mazāk, bet spēcīgākas iniciatīvas inovāciju jomā. Es uzskatu, ka internets ir ļoti svarīgs temats Eiropai. Vecais internets tika definēts ASV, tika veidots ASV, bet nākotnes internets būs lietu un pakāpojumu internets, tas būs zināšana internets. Tas mums pavērs daudz jaunu iespēju. Tas nozīmē, ka internetā būs lielas izmaiņas. Mums vajadzētu mēģināt definēt jauno pasauli, Uzskatu, ka komisija to labi apzinās. Ir izveidota grupa e FIA, kas darbojas ar nākotnes interneta jautājumiem, tāpat arī uh, ir citi uzņēmumi, kas ir pārņēmuši programmu veidošanu nākotnes internetam. Tāpat arī ir jāuztver, jāuzsver NESIF, kas ir programma nodrošinājuma iniciatīva Manuprāt, problēma ir tāda, ka tiek veidotas jaunas inovācijas, jaunas in iniciatīvas, vecās iniciatīvas maina savu aptvērumu, un mums ir jādomā, kā rast finansējumu, lai varētu sadarboties. Organizācijas atbalsta šādas iniciatīvas, dažkārt tās atbalsta pat vairākas no šīm iniciatīvām, un tāpēc tās ir ieinteresētas vienkāršākās programmās. Nākamais punkts, kam vēlētos pievērsties, ir ātrāka lēmuma pieņemšana un īstenošana. Pasaulē, kas ir balstīta uz internetu, ātrums ir ļoti būtiska vērtība. Dažkārt mēs darbojamies pietiekami ātri, citreiz nepārāk ātri. Gribētu pieminēt Eiropas Tehnoloģiju institūtu. Mums ir bijušas pirmās diskusijas ar Barozo kungu, tas notika 2006. gadā. Un, uh, Pirmai, pirmie zināšanu apmaiņas projekti notika 2010. gadā. Tagad 2011. gadā esam nolēmuši sākt reāli darboties. Tajā pašā laikā um, pasaulē parādījās Facebook, Apple ieviesa iPhone un iPadu, un Siemens uh, sāka veidot atjaunīgās enerģijas uzņēmējdarbību. Es vēlējos pateikt, ka pasaulē ir dramatiskas pārmaiņas, un ja mēs būsim pārāk lēni lēmumu pieņemšanas procesos, tad šie lēmumi vairs nebūs nevienam vajadzīgi. Tehnoloģija institūtā mums ir paveicies, jo e, šī pētniecības apvienošanas ideja ar uzņēmējdarbību vēl ar vien ir e, svarīga, vēl ar vien darbojas, un tāpēc mēs varam arī integrēti iekļauties šajās aktivitātēs. Uh, Vēl kāds punkts, ko es vēlējos pieminēt. Es eh, domāju, ka mūsu mentalitāte kļūst arvien vairāk balstīt uz kontroli. Pētniecībā vajadzētu balstīties uz uzticēšanos. Pašlaik mēs eh, tērējam vienu eiro pētniecībai un inovācijai, un vēl vienu eiro pārvaldībai un administrācijai. Tas tiek tērēts ziņojumu rakstīšanai, kontrolē, monitoringam un līdzīgām aktivitātēm. Mums vajadzētu uzticēties tiem cilvēkiem, kas investē paši savu naudu. Te ir runa par rūpniecības uzņēmumiem, kas dara patiešām nozīmīgu darbu. Un uh, šāda uzticēšanās varētu samazināt pūliņus. Es negribētu teikt, ka pārbaudes un pārskati beig galā vispār nav vajadzīgi, bet ir jānodrošina līdzsvars starp uh, izdevumiem un uh, kas, tiek, kas ir reāli izdevumi inovācijām un izdevumiem, kas tiek tērēti administrācijai. Kopsavilkums. Esam uz pareizā ceļa, bet mums ir jātiek galā ar komplicētību, jānodrošina vienkāršība un jābalstās vairāk uz uzticēšanos. Paldies! Bedanke mich auch sehr. Paldies! Ašets kungam! Patiešām ļoti interesanti informācija jūs mums sniedzāt. Nākamais runās Marks Šublins vai Šublāns, nezinu, kā izrunāju jūsu uzvārdu. Viņš ir mandāta pārvaldības vadītājs, produktu attīstības un inkubācijas vadītājs Eiropas investīciju fondā. Lūdzu. Thank you, Chairman. Um... Monsieur Schulz. prezentācija būs gatava dažu sekundžu laikā. Herzlich willkommen. It's your turn. Vārds jums saka priekšsēdētājs. So, thank you first of all. Paldies ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi un šo sabiedrisko uzklausīšanu. Es domāju, ka e, tas ir saistīts ar kādu ļoti grūti izrunājumu vārdu. Iespējams, ka jūs neesat to dzirdējuši, bet tas ir galvenais Somijas eh, inovācijas sistēmas elements. Esmu Soms un esmu darbojies Somijas inovācijas sistēmā jau vairāk, vairākus gadus. Es negribu ieteikt jums darīt visu tā, kā to dara Somi, tomēr vēlos, vēlos eh, minēt dažus vārdus par to, kā mēs saprotam šos terminus Somijā. Pirmkārt, resursu efekt, efektivitāte. Eh, mēs to rēķinam, piemēram, eh, piemēram biomasas un uh, intelektuālā kapitāla apmēros. Tad vēl ir vārds šoks, kas somu valodā apzīmē inovāciju instrumentu, ko mēs, uh, ko mēs radījām. Tad mēs radījām uh, klasteru tipa inovāciju uzņēmumus, kas paši izlēm, kādas pētniecības eh, programmas tie īstenos un saņem 50% finansējumu no valdībām. Šoks somu vārds nozīmē arī kaut ko citu. Un tas uh, saistīts ar uzmanības koncentrēšanu un uh, krīzi. Eh, varbūt esat dzirdējuši, ka krīze tiek raksturota kā eh, bezgalības zīme. Tomēr mums ir jāmēģina tā pārtraukt. Eh, tātad krīzes pārvarēšanas procesā ir tādi pārāvumi, un mums ir jāmēģina tie novērst, lai radītu tiešām no, vērā ņemamas pārmaiņas. Protams, ka mēs E, nevaram aizsargāties, aizstāvāt, aizstāvēt sevi e, krīzes e, situācijā, taču mēs varam pāriet uzbrukumā. Es vēlējos minēt daudz vairāk faktu, taču man lūdza runāt īsāk. Nu, un tad man ir tāda schēma, ko es vēlos pievēldē, pie, piedāvāt 3D schēma. Uh, Eh, piem, eh, pirmais elements eh, nevis aizstāvēties, bet pāriet uzbrukumā. Tātad, ja kāds vērs aizstāvēt teritoriju, kas sarūk, Nākamais elements ir defragmentācija, ko man kolēģi jau minēja, un arī e, regulācijas decentralizācija. Pirmajā elementā, tad aizsargāties, ne, nevis aizsargāties, bet pāriet uzbrukumā, e, mums ir jāatceras, ja mums ir spēcīga nozare, tad tā ir jānostiprina. Piemēram, Eiropas ķīmijas nozare ir vadošā pasaulē. Tomēr no otras puses tajā, eh, tajā trūkst eh, vērtīgo metālu, un tā ir kļuvusi par vienu no prioritātēm. Lai Eiropas ķīmijas nozare kļūtu viena no vadošajām eh, pasaulē, tā, tā ir jāpaplašina. Tāpat arī uh, pastāv zinātkāras trūkums. Mums jāmēģina uzzināt, ko zina citi. Uh, ļoti daudzas uh, nācijas ir daudz attīstītākas zinātnes ziņā nekā es. Uh, šīs nācijas vēlas uzzināt visu, kas notiek citur, vēlas progresēt, ieviest inovācijas, un mums vajadzētu ņemt no viņiem piemēru. Tomēr eh, šai eh, atdarināšanai, ko mēs veiksim, jā, jābūt, eh, jābūt saprātīgai. Mums ir jāmēģina. Mums ir jāmēģina radīt sistēmu, lai, lai mēs varētu uzzināt, kas pasaulē jau ir izgudrots, un ir jānostiprina licencēšanas, Eiropas licencēšanas uh, sistēma. Un te uh, mums jāatceras, ka mēs neesam tik gudri, lai varētu vēlreiz izgudrot divriteni. Varbūt mēs varētu radīt jaunus atjaunojamo uh, uh, ekoloģisku automašīnu komponentus. Un tādā veidā mēs eh, varētu izveidot pot, patentu portfeļus. Eh, ļoti bieži lielie uzņēmumi var kavēt inovācijas, tomēr mums ir iespēja radīt Eiropā kaut ko tādu, kas eh, sekmē inovācijas un aizstāv licencēšanu. Tālāk nākamais elements - defragmentācija. Uh, Eh, ir ļoti daudz saīsinājumu šajā jomā, EIB, EIT un citi. Un mēs vairāk eh, nodarbojamies ar EIB. Eh, un ja mēs vēlamies izvērtēt, kāda tad ir kopēja Eiropas pētniecības joma, tad tad uh, varbūt mums ir jā, jā, jā, jākoncentrējas uz eh, citām, eh, citiem, citām jomām. Tātad Somijā mēs esam izveidojuši klasteru tipa eh, uzņēmumus. Mēs esam neliela valsts, ļoti izglītoti iedzīvotāji. Visi viens otru pazīst. Un inovācijas tiek īstenotas šo klasteru uh, uzņēmumu uh, iekšienē. Tāpat arī mēs mēģinam uh, radīt jaunu veidu domāšanu. Vēlos minēt konkrētus piemērus. Viena no siem šok, jeb uzņēmumu klasteriem, tiek iztenota programma, tā ir eh, medi medicīniskās izpētes programma, tajā piedalās arī inženieri un citi speciālisti. Viņi mēģina radīt jaunus novatoriskus risinājumus, ko darīt ar eh, ķīmiskām eh, vielām. Teorijā šād, šādas uzņēmumu grupas jau ir definētas, un mēs redzam, ka tās tiešām darbojas arī praksē. Eh, ļoti. Klimata pārmaiņu kontekstā mums ir eh, jā, jārunā par resursiem, resursi, eh, resursiem un ehm, tā, tas nav tikai ogleklis, dažādi metāli. Uzņēmumi, kuri īsteno oglekļa samazināšanas, eh, oglekļa līmeņa samazināšanas politiku, drīz vien pamanīs, ka tas nav vienīgais uh, aspekts, uz kur jākoncentrējas. Tātad mums ir jāmēģina apvienot dažādi aspekti, lai paaugstinātu efektivitāti un jāmēģina uh, pēc iespējas paaugstināt vērtību. Un, un te es vēlos uzsvērt biomasas jautājumu. Te varbūt biomasu var izmantot kosmētikā, pārtikas nozarē, um, tehnoloģiju ražošanā un citur. Nākamais elements ir regulācijas decentralizācija. Šobrīd uh, pastāv uh, dažādi tehnoloģiski izaicinājumi, uz kur, kur ir ļoti ātri jāatrisina. Vai mēs varētu izveidot divu mēnešu laikā uh, tā saucamo eh, miermīlīgo mini Manhetenes projektu. Mēs eh, sapulcētu labākos speciālistus, nodrošinātu finansējumu un mēģinātu īstenot kādu inovatīvu pro projektu. Eh, tad tas tika īstenots jau 70. un 80. gados. <clears throat> Mums trūkst šāda instrumenta mūsdienās. Ļoti bieži tas, kas notiek, ir mērķu attīstīšana mērķu virzīšana. Un, diemžēl, mēs ļoti bieži novirzamies no programmas mērķiem. Un, visbeidzot, mēs sadarbojamies ar ielajām. Bieži vien šķiet, ka Eiropā, dažā, dažās Eiropas daļas vēlas kļūt par noteikta veida ielajām. Patiesībā tas nav nemaz tik vienkāršs uzdevums uh, ļoti grūti pietuvoties vispasaules standartam. Mēs vēlamies eh, apvienot šīs ielejas un eh, piešķirt tām eh, Eiropas līmeņa ietekmes spēju. Mums ir jāmēģina palielināt efektivitāti, jā, pielāgoties spēju un jānodrošina atbilstošs finansējums. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies! Jā, komentāri noteikti bija aplausi. Tagad vēlētos dot eh, nākamajam runātājam vārdu. Tas ir doktors Bertons Lī. Viņš ir lektors um, Stanfordas um, inženierzinātņu skolā. Viņš ir arī izpildu direktors, viņš arī ir pie mums uzaicināts, es vēlētos viņu sveikt un gribētu arī tagad viņam dot vārdu viņa priekšlasījumam. Vai man, visi mani dzird? Man ir liels uh, gods uh, būt pie jums šeit, Eiropas parlamentā. Man ir patiešām bija liels gods saņemt jūsu uzaicinājumu. Es vēlētos jums uh, pateikties, ka Stanfordas universitātē ir iespēja sniegt nelielu priekšlasījumu. Tagad runāšu tālāk angļu valodā. Um, see, we... Labi. Varbūt mēs varētu prezentāciju skatīt uz ekrānu, tā lai tā ir labāk visiem saskatāma. Paldies! Es minēšu dažus argumentus par labu silikona ielai un pētniecības komercializāciju šeit Eiropā. Šobrīd Eiropā not, eh, es esmu arī kā e EP7 eksperts um, un es uh, palīdzēšu izvērtēt dažādus priekšlikumus komisijas, uh, pēc komisijas lūguma. Kā arī runāšu par inovāciju politiku. Um, ne, pēd, nesen es biju arī īrijas uh, ino, īpašajā inovācijas darba grupā. Mēs sadarbojamies ar Eiropas rīģ, reģioniem Eh, reģionālās attīsti, inovāciju politikas jautājumā, kā arī, eh, arī ar veselības aizsardzības institūtiem. Es esmu darbojies arī kā konsultants 2008. Eh, gadā premjerministra vēlēšanu kampaņā. Es katru pirmdienu darbojos arī kā lektors. Pie mums būs uh, pārstāļi no Itālijas un Čehijas, mēs runāsim par tehnoloģiju pārnesi Eiropā. Tad tie ir partneri, kuriem esam sadarbojušies eh, pēdējo trīs gadu laikā. Mēs sadarbojamies arī ar valdības pārstāvjiem, ar Igaunijā, Norvēģijā, ar reģionālajiem partneriem, piemēram, no Mārdrīdes, Eh, no Lionas reģiona ar eh, privātā inkubatora pārstāvjiem no Itālijas, eh, Dānijas partneriem. Mēs arī nodarbojamies ar eņģeļu tipu ieguld, ieguldījumiem un sadarb esam sadarbojušies ar, ar Rūpniecības ģenerāldirektorātu. Es vēlos runāt par eh, sadarbību starp Eiropu un Silikona ieleju. Tā ir eh, milzīga ieleja. Eh, iedzīvotāju skaita ziņā tā ir neliela, 3 miljoni iedzīvotāji, tomēr riska kapitāla ziņā un riska kapitāla ieguldījumu ziņā tā, tajā tā nodrošina 40% eh, riska kapitāla ieguldījumu dažādās jomās, sākot no medicīnas ierīcēm līdz enerģētikai. Silikona ieleja ir inovācija centrs, pasaules līmeņa inovācija centrs. Taču tas, ko mēs protam vislabāk, ir tehnoloģiju ātra pielāgošana pasaules līmenim. Eh, ļoti bieži pasaulē dažādas, eh, dažādi reģioni vēlas izveidot savas ielejas. Eh, mēs sadarbojamies ar valdībām, universitātēm un palīdzam tām apgūt jaunas tehnoloģijas, jaunas idejas, jaunas inovāciju modeļus. Un ļoti bieži viņi konsultēs ar Stanfordas universitāti. Bieži vien mums ir viesi no Eiropas, Latīņa Amerikas. Novembrī, piemēram, Eh, bija piecu dienu seminārs Šanhais eh, pašvaldībai. Ko mēs nodarbojamies eh, ielējā? Mēs veidojam uzņēmumus, mēģinam palīdzēt uzņēmumiem pielāgoties globālajiem līmenim, lai tie spētu darboties efektīvāk. Mēs radām jaunas darba vietas, jaunas nozares, mēs nodarbojamies ar intelektuālām īpašumtiesībām un eh, vei, veicam pasaules līmeņa tehnoloģisko izpēti. Ielēja, nu nevienmēr, bet ļoti bieži ierosina jaunas pieejas inovāciju jomā. Piemēram, Japānas un Indijas eh, pārstāvi eh, konsultējas ar mums par to, kā varētu attīstīt savu ekonomiku. Silikona ieleja ir strateģiski svarīgs reģions Eiropai. Un, diemžēl, Eiropas galvaspilsētās tas netiek pietiekami augstu no, novērtēts. Mūsu ielējā ļoti daudz, ļoti daudz iedzīvot cilvēku no Eiropas valstīm, piemēram, Dāņi, Zviedri, Igauņi tas ir svarīgs Eiropas valdību Um, darbības centrs. Piemēram, uh, ar, arvien vairāk Eiropas uzņēmēju un ieguldītāji dodas uz Silikona ieleju galvenokārt tādēļ, ka viņi nespēja attīstīt savus uzņēmumus Eiropā tik ātri, kā viņi to var Kalifornijā. Uh, mums, pie mums darbojas arī daudz, daudznacionāli Eiropas uzņēmumi, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju uzņēmumi. Uh, vairums Eiropas valstu un reģionu tomēr nepietiekami sadarbojas ar silikonu ielēju. E, ne īpaši daudz vidēji izmēra uzņēmumu e, mēģinas nodibināt ar mums kontaktus. Stanfordas universitāte sadarbojas ar ļoti daudzām Eiropas universitātēm, tomēr e, Tad mēs sadarbojamies ar, piemēram, Oksfordas, Kembridžas universitātēm, daudzām citām skolām, Mīnhenes Tehnisko universitāti, Ludviķa eh, Tehnisko universitāti, Zviedrijas eh, universitātēm. Eh, ļoti bieži Eh, galvenokārt tā ir Vācija, apvienotā karaliste, Skandināvijas valstis. Eh, ļoti reti eh, Eiropa, Eiropas universitātes tiešām ar mums kontaktējas un vēlas ar mums nodibināt attiecības. Galvenokārt tās ir valdības iestādes. Daži, dažas piezīmes par atšķirībām inovācijas sistēmas ziņā. Mēs izturamies iecietīgi pret neveiksmēm kad runa ir par eh, jaunu uzņēmumu starta kapitālu. Tiesisko aspektu ziņā mēs arī eh, esam eh, diezgan iecietīgi. Mēs mēģinam balansēt, līdzsvarot privāto dzīvi un profesionālo dzīvi. Mēs esam ļoti optimistiski, ļoti amerikāniski. Tāds ir mūsu pasaules skatījums. mēs uzskatām, ka silikona ielē darbos, darbojas vislabāk kā atvērts tīkls. Mēs uh, mēģinam pātrināt uh, uzņēmējdarbības procesus, kas šeit darbojas ātrāk nekā Eiropā. Mēs uh, cenšamies finansēt pētniecību un īstenojam dažādus institucionālos modeļus. Universitātes, inkubators, jauni, jaun, topošie uzņēmumi, lieli tirgi dažādās jomās, uzņēmuma apvienošana, kritiskā masa, eh, tas viss eh, ir saistīts vienotā tīklā Silikona ielīs ietvaros, kā arī nodib, eh, mēs mēģinām nodibināt sakarus ar Eiropu, Āziju un citām pasaules daļām šiem eslu dēļ eh, arī Brazīlijas de, eh, delegācijas, eh, delegācijas no Čīles dodas pie mums vizītēs. Mēs arī sadarbojamies ar Ķīnu, Singapūru, Koreju. Ļoti daudz studentu no šīm valstīm strādā Stanfordas Universitātes pētniecības laboratorijās mēs mēģinam nodrošināt uh, stratēģisku uh, sadarbību ar Eiropu, kas, mūsuprāt, Eiropai ir nepieciešama mēs varam eh, palīdzēt jauniem uzņēmumiem eh, sasniegt pasaules līmeni, jo mēs nodrošinam starta kapitālu, eh, pie, jaunus klientus. Mūsu klienti, neatkarīgi no tā, vai tās ir korporācijas vai patīrē, patērētāji, parasti progresē ļoti ātri, viņiem ir piekļuva jaunākajām tehnoloģijām, vairumam domēnu, mēs, eh, nodro, mēs apmācam eh, dažā, daudz Eiropas zinātnieku un eh, uzņēmējdarbības pārstāvju. Ļoti daudzi darbosies pēc tam arī šeit parlamentā. Mēs nodrošinām prakses modeļus dažādām Eiropas universitātēm, un pateicoties mūsu geogrāfiskajai atrašanās vietai, mums ir cieša sadarbība ar Ķīnu un Japānu es ieteiktu Eiropai ņemt vērā silikona ielejas nozīmību. Tā arvien pieaug. Eh, arvien jauni reģioni un valstis dodas uz silikona ieleju un mēģina tur nodibināt sakarus. Slovākija, Slovēnija, Balkānu valstis, Austrum Eiropa tikai tagad sāk saprast, ka tai nepieciešami sakari ar silikona ieleju. Eh, man ir daži ieteikumi. Es inovācijas un pētniecības stratēģijai vajadzētu uh, mēģināt eh, eh, sadarboties ar silikona ieleju. Mm, piemēram, arī Āzijas eh, inovāciju centri sadarbojas ar silikona ieleju. Tas pātrinātu dažādu inovācijas modeļu pārņemšanu, un Eiropa šai ziņā atpaliek. Tad man ir daži komentāri pār pētniecības komercializāciju. Pēc manām, eh, manuprāt, eh, FP7 projekta ietvaros eh, Eiropai ir jāņem, jāmēģina komercializēt daļa pētniecības projektu un pētniecība. Manuprāt, ļoti bieži pētniet, eh, pētnieki nevēlas eh, komercializēt, eh, komercializēt savu darbību un pastāv, pastāv pētnie, tik mēģināts nošķirt komercializāciju un pētniecību. Mēs mēģinam koncentrēties uz komercializāciju. Es nevēlos uzsvērt, ka komercializācija ir iespējama visos projektos, tas tā nav. Tomēr uh, tomēr ļoti bieži, eh, bieži vien eh, tiek nepamatoti nodalīta, atdalīta komercializācija un pētniecība. Manuprāt, eh, ES pētniecības programmām ir skaidri jāmēģina definēt, kurus projektus varētu komercializēt. Piemēram, šeit ir tāda vispārēja sistēma e, pētniecības un komercializācijas jomā. Un es neredzu e, šeit Eiropā sistēmu, e, kur pētniecība varētu iet roku rokā ar komercializāciju. Tātad te ir jāveic noteikti pasākumi. Uh, tad ir eh, nepieciešams eh, nodrošināt pārēju no laboratorijas fāzes līdz prototīpa fāzei. Eh, šobrīd FPS7 ir, ir unikāla sistēma. Un ļoti bieži netiek eh, meklēta šīs sistēmas, netiek meklēta šīs sistēmas atbalsts, piemēram, ieguldītājiem. Tad ir svarīgi izprast, kā FP7 eh, darbojas un kā to varētu pielāgot eh, Eiropas situācijai. Tātad divas, tātad divas, divas elementi no šīs sistēmas Eiropas pētniecības jomā vēl netiek īstenoti. Uh, varētu uh, iekļaut kritērijos arī komerciālā potenciāla kritēriju. Uh, varētu, jūs varētu pieaicināt ekspertus, novērtētājus, kas varētu palīdzēt ar uh, dažādu veidu ieguldījumiem un kas, kam būtu arī kāda akadēmiska izglītība. Ir jāmēģina arī izveidot centralizētu datu bāzi, eh, un tādā veidā ir iespējams atrast dažādus FP7 projektus eh, un izsakot eh, īpašumtiesībām. Var, šī sistēma, šīs sistēmas palīdzība var izsakot, cik uzņēmumu ir radīts, cik darba vietu ir radīts, kādi ir bijuši ieguldījumi. Tātad tas, Eh, ļoti bieži FP7 programma eh, nav piemērojama projektiem, jo tie ir ļoti vienkārši. Tomēr um, nevajadzētu komercializāciju, uh, komercializāciju uh, izolēt. Reizēm tā var būt ļoti noderīga. Uh, ir ļoti liela kļūda ne, neņem, neapsvērt komercializācijas iespējamos ieguvumus ļoti bieži jūs būtībā iešaujat sev kājā, neapsvarot šo iespēju un neņemot vērā komercializācijas potenciālu pētniecības projektos. Tātad konkrēts piemērs. Esmu darbojies kosmosa izpētes jomā, esmu sadarbojies ar Eiropas eh, kosmosa aģentūru Un šī aģentūra pēdējo piecu gadu laikā ir izveidojusi skaidru struktūru jaunu uzņēmumu komercializācijai. Tā trīs tiek izmantota inkubatoru sistēma, tiek nodibinātas, attiecī, nodibināta sakari ar eņģeļu tipu ieguldītājiem. Un tiek mēģināts i, i, i, sasaistīt e EP7 kosmosa programmu ar ESA tīklu kosmosa aģentūras tīklu. Tātad tas ir, eh, tā ir ļoti unikāla tēma eh, FP7 tematu lokā. Eh, nevēlos daudz runāt par ieguldījumiem, jo mūsu ļoti bieži, ļoti bieži dokumenti, kas tiek uh, Eh, izstrādāti ar mūsu palīdzību, tiek, eh, ir konsultācija dokumenti komisija un citām institūcijām. Eh, es esmu darbojies arī īrijā, esmu bijis mācības spēks un ir ļoti daudz pieeju, kuras vajadzētu atbildīt, piemēram, atbalstīt, piemēram, būtu jāatbalsta studentu iz, izveidot uzņēmumi, jāmēģina palīdzēt uni universitātēm pāriet no vecajiem modeļiem uz jaunajiem modeļiem, ir jādiskutē pār uh, Eiropas sadarbību ar Silikona ieleju. Manuprāt, tas uh, palīdzētu pavirzīt Eiropas iniciatīvas un visbeidzot mēs uh, darbojamies bieži vien datu vakumā, un mēs ļoti bieži nezinām, kādas, kāda ir silikona ielējas ietekme uz darba vietu radīšanu šeit, Eiropā. Un e, mums ir nepieciešams veikt vairākus pētījumus, lai pierādītu, ka tas tā tiešām ir. Paldies! Lielas paldies! Jūs tiešām sniedzāt ārkārtīgi daudz informācijas. Nu, noteikti tā visai ir uh, jāizskata, un pēc tam mums uh, vajadzētu izmantot arī izdevību uzdot uh, papildu jautājumus. Galu galā mēs arī komitejā vēl par šiem jautājumiem diskutēsim. Mums tagad ir apmēram 50 minūtes laika, un mēs varētu vēl padzināk iepazīties ar informāciju, kas mums tika sniegta. Vispirms došu vārdu Merkis kundzei jo viņa ir referente, un viņa tad uzsāks visu runātāju sarakstu. Un kas vēl grib eh, izteikties, tad lūdzu piesakieties, mēs pierakstīsim jūs visus runātāju sarakstā. Merkīs kundze. Liels paldies! Paldies visiem runātājiem par ļoti interesanto ieguldījumu šajās diskusijās. Daži no jums bija patiešām ļoti provokatīvi. Liels paldies jums par to, jo tas noteikti šīs debatis padarīs dzīvīgākas. Tagad pievērsīšos pēdējiem runātājiem Līkungam. Ja es pareizi interpretēju jūsu vārdus, tad jūs teicāt, ka mūsu akadēmiķu aprindas Eiropā strādā vecmodīgi. Un jūs sakāt, ka tiek liels uzsvars likts uz pamatpētījumiem, fundamentāliem pētījumiem, un netiek šie pētījumi piemēroti tirgus vajadzībām. Daļēji tas ir saistāms ar to, ka lielākā daļa universitā, universitāšu Eiropā nevar piedalīties sākuma kapitālā un nevar ņemt aizdevumus. Tās ir atkarīgas no valsts finansējuma. Vienkārši tāds ir šis finansējuma modelis. Tas ir jautājums arī Šublāna kungam. Vai jūs uzskatāt, ka tas pētniecību pietuvinātu tirgumu, ja mēs izdarītu reformas universitātēs? lai tās varētu izmantot ne tikai privāto finansējumu, bet arī, lai šajos pētījumos varētu piekļūt privātiem kapitālam. Jūs eh, teicāt arī, ka iespējams, ka silikona ielēja rada darba vietas Eiropā. Kāpēc gan neizveidot Eiropā silikona ielēju? Jūs teicāt, ka silikona ielēja var darboties tikai tāpēc, ka tā ir balstīta uz globālu pieeju. Kāpēc gan mēs nevarētu izveidot paši savu ielēju? Protams, mums ir vajadzīgas šīs globālās saiknes. Es jūsu stāstījumā jūtu tendenci, ka jūs vairāk pievēršaties Āzijai, nevis Eiropai. Vai tas ir tāpēc, ka šis kritiskais materiāls ir atrodams Āzijā, un tādējādi jums būs partneris, kuram uh, būs piekļuve šādām, šādām izēvielām, kādu Eiropā nav. Tas nozīmē, ka Eiropā varētu būt tikai radošais gars, nevis pārējie materiāli. Jūs teicāt, ka inovācijas ir jāizmanto pēc iespējas ātrāk. Šablāna kungs, jūs teicāt, ka mums ir jānosaka kritēriji tam, eh, kas tad īsti ir inovācijas. Gandrīz ik viens no jums minēja, ka ir vajadzīgs elastīgums, atvērtība, brīvība. Vai šie skaidrie, ierobežojošie kritēriji nerunā pretī tam, ko mēs vēlamies, proti elastīgumam un atvērtībai? Vai ir eh, nepieciešams, jo ik viens teica, ka Eiropā mūsu pieeja ir formālāka? Tad vai ir nepieciešama šī brīvība attiecībā uz saturu? Kā mēs varētu nodrošināt vairāk ekspertu šo uzņēmēju darbības labdaru vai citu iespēju, kā mēs varētu labāk piekļūt projektiem? Kāpēc gan šiem ekspertiem vajadzētu darboties paneļos Briselē, ja viņiem ir jāveic pašiem savs darbs? Kā mēs varētu veicināt šīs ekspertu zināšanas? mūsu nozarē. Vasaras kungs, jūs teicāt, ka ja mēs liekam uzsvaru uz resursu efektivitāti, tad tas varētu būt viens no galvenajiem komponentiem Eiropā. Jūs teicāt, ka mums ir pārāk daudz ieleju. Ja mums šo ieleju ir pārāk daudz, tad kurš tad pieņems lēmumu, kuru ieleju paturēt? Vai mēs vēlamies šeit iet uz leju, no augšas uz leju, kādā veidā mēs eh, varētu ļaut izcilībai pierādīt pašai sevi. Paldies! Nākamais jautājumu uzdos Gireka kungs. Ja jūs piekrītat, tad eh, apkoposim vairākus jautājumus. Tā būs efekt, tāds būs efektīvāks darbs. Paldies! Īstenībā es eh, arī gribēju izteikt komentāru attiecībā uz to, ko minēja mūsu somu kolēģis. Šeit mums ir jāatcerās par iemeslu, kāpēc ir tik zems inovāciju līmenis. Manuprāt, esošais tirgus inovācijām ir monopols, un to vajadzētu mainīt. Šo monopolu vajadzētu likvidēt. Lieli uzņēmumi savukārt bloķē tirgu. Tie piemēro patentus, kas bloķē citus inovāciju resursus, un no otras puses MVU vai inovatori no universitātēm vai no citiem institūtiem gaida gadiem ilgi, līdz viņu patenti tiks apstiprināti. Tas ir pats sākuma punkts ja varētu paredzēt kādu citu veidu, un šeit es runāju par Eiropas patentu, elektronisku Eiropas patentu, kas eh, būtu ātrs un iespējams arī par velti, un kuru varētu viegli reģistrēt, un kurš garantētu tiesības šiem inovāciju autoriem. Es uzskatu, ka tad inovācija kustībā būtu daudz stiprāka, jo izgudrot var jebko, ir kāda krieva autoru grāmata - inovācija algoritms. Un tur ir pierādīts, ka pielietojot konkrētu algoritmu, var izgudrot pilnīgi jebko. Šis eh, potenciāls inovācijām sabiedrībā ir ļoti augsts, taču tas tiek bloķēts. To nevar palaist brīvībā. Tāpēc es eh, priecājos par eh, somu eksperta teikto. Tas eh, man ir ļoti tūs. Manuprāt, mēs domājam ļoti līdzīgi. Odīkungs. Merci, monsieur. Viesas Kortīnas skundzei vārds. Paldies! Man ir uh, liels prieks par uh, to, ko es dzirdēju. Es labprāt uzklausītu to vēlreiz, noskatītos to tāpat kā kādu labu filmu, otro un pat trešo reizi, un sēdētu šeit līdz pašam vakaram. Manuprāt, uh, viens, kas tika pateikts, ir pavisam skaidrs. Mēs šeit runājam par inovācijām, bet tajā pašā laikā ir jāatcerās arī par daudz ko citu. Ir jāmaina vesela filozofija, ir jāmaina institūciju attieksme. Ir kāds kopīgs faktors, ko es saklausīju visās prezentācijās. Pirmais, kas mums ir jāmaina, ir attieksme, veids, kā institūcijas strādā, kā Eiropas Savienība strādā, kā darbojas visa birokrātija dalība valstīs. Pirmām kārtām mēs saskaramies ar problēmu, ka Eiropai ir tāds kā regulēšanas sindroms. Un tā ir daļa no tādas kā reliģiskas dogmas, kas piemīt eh, visām varas iestādēm. Mēs eh, šos noteikumus uzstādām ļoti stingrā veidā, mēs nenodrošinam elastību pasaulē, kas nepārtraukti mainās. Eiropa darbojas tādā ļoti striktā lineārā veidā, un valsts ir kļuvusi nozīmīgāka par tirgu. Darbojos vīdes komitejā. Manuprāt, rīč direktīva par ķīmiskām vielām, kas uzliek saistošus noteikumus uh, vielām tikai tāpēc, ka šīs vielas ir tādas, kādas viņas ir, nevis uh, tāpēc, ka viņas tiek kaut kādā veidā piemērotas, manuprāt, ļoti palēnina inovācijas. Mēs uh, pārvaldām pamatojoties uz principu. Tā ir mūsu attieksme pret sabiedrību. Mēs saskatām to visās jomās, piemēram, pesticīdi. Pastāv tāda kā reliģiska dogma, kas ir balstīta uz principiem, un uh, tā ir jāpiemēro pilnīgi visiem. Tas nozīmē, ka mums ir pesticīdu regula, kas uh, darbojas uh, pret ziemeļiem un nedarbojas dienvidos, Mums ir daudz vairāk kukaiņu, kas uh, iznīcina mūsu ražu, bet mēs nevaram nekādā veidā pret to cīnīties, tāpēc, ka mums ir pieņemts šis regulēšanas princips. Tiesība aktos neesam padomājuši par to, ka pie mums varētu nokļūt jauni kukaiņi no Āzijas vai no Āfrikas. Nav paredzēti arī noteikumi, kas ļautu darboties tad, ja temperatūra mainītos. Es uzskatu, ka Eiropas institūcijām vajadzētu pieprasīt ārēju izvērtējumu par to, kādā veidā Eiropas tiesība akti un eh, kas tiek kopēti dalībvalstīs pilnvaru deleģēšanas dēļ, tad kādā veidā tas palēnina inovācijas un eh, bremzē radošo garu Eiropā. Nākamais, kas, par ko mums ir jādomā, ir Eiropas institūcijas un to darbības stils un mūsu pie, pakļaušanās principiem šī lineārā, striktā pieeja neņem vērā kompleksus jautājumus. Ir ļoti vienkārši vienkāršot metodes, bet ir jāatcerās, ka visa šī sistēma, kurā mēs darbojamies un dzīvojam, ir uh, sarežģīta un kompleksa. Valsts birokrātija nevar darboties uh, tādos pašos ātrumos kā inovācijas. Inovācijām šis ātrums ir daudz lielāks. Mēs to pieredzam katru dienu tādās uh, programmās kā Facebook, piemēram. Mēs nevaram visu laiku uzlikt ierobežojumus, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka visam ir jānodrošina atļaujas birokrātijas aparātā. Par to noteikti vajadzētu padomāt, jo tas ir ļoti liels izaicinājums nākotnē. Mums ir jābūt drosmīgiem, mums ir jāsaprot, ka nav nepareizi politiskā ziņā rīkoties e, šādā veidā. Es atvainojos, ka es runāju tik kaislīgi, bet es uzskatu, ka inovācijas e, ir svarīgas sabiedrībai. Sabiedrība ir gudrāka par institūcijām. Paldies, Hercogs kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji. Šī mini uzklausīšana bija ļoti interesanta. Es vēlētos apsveikt e, ITRE komitejas sekretariātu par šo, um, par um, uzaicinātajiem ekspertiem, vēlētos pateikties arī referentē un visiem, kas ieradās. Man ir daži jautājumi, centēšos uzdot tos eh, ļoti koncentrēti. Tad, kad inovācijas tika iekļautas līgumā Eiropas portfelī, bija vajadzīga transformācija dalībvalstīs. Mums vajadzēja uzdot savu jautājumu, ko varētu paveikt labāk eh, dalībvalstu līmenī un ko Eiropas līmenī. Uh, Šķiet, ka lielākajā daļā dalību valstu nav vēlmes eh, saglabāt šos pienākumus uz saviem pleciem. Tieši tāpēc ir jādomā par to, ko varētu labāk paveikt Eiropas līmenī. Es nezinu, vai jūs varēsiet atbildēt uz šo jautājumu vienas minūtes laikā, bet tas, kurā gadījumā, ļoti interesants. Eh, es darbojos kā referente mazo uzņēmēju uzņēmējdarbības akta jomā. Uh, E, viena no manām iesākām bija inovācija kundze. Mēs runājam par iespējām, par to, cik lielas iespējas ir inovācija jomā, taču vai mums ir kāds viedoklis par to, ka šī veiksme, šie rezultāti, ko esam sasnieguši, ir 1% no potenciāla vai 3% no potenciāla, tad, tad vai mēs varam izmērīt šo potenciālu, mēs zinām, cik Potenciāls ir liels. Tas ir mans otrs jautājums. Ja mēs nezināsim, cik liels ir tas rezultāts, ko vēlamies sasniegt, nezināsim, cik lieli esam paši, tad mēs varam izvēlēties jebkuru darbības virzienu, un mēs tāpat nekļūsim, nepienāksim tuvāk saviem rezultātiem. Es piekrītu Somā kolēģiem, kad viņš runāja par paplašināšanos. Jā, tagad Eiropa dzīvo grūtos laikos, Mm, un strikti noteikumi ir jāpiemēro finanšu jautājumiem, taču ja mēs šo strikto pieju uh, piemērosim arī savam domāšanas veidam, tad Eiropa būs mirusi. Mums ir patiešām jāizmanto šīs idejas. Ne, pēdējais, mums ir daudz problēmu, lai atrastu finansējumu MVU, taču iedomājieties, ar kādām problēmām mēs saskartos, ja MVU varētu piekļūt informācijai, kā izmantot finansējumu Eiropā. Mums te būtu rinda no šejienes līdz Parīzei, jo MVU tad ierastos, cilvēki taču grib iegūt naudu, viņi šeit ierastos un iestādos rindā. Tieši tāpēc arī ir monopols, mums ir ļoti ierobežot resursi, un informācija arī ir monopols. Mm. Ir jāmaina šīs idejas eh, finanšu ietverā. Udīkungs, ja es satiktos ar savu vīru tik bieži, kā es tiekos ar jums šajās trīs komitejās, kur mēs darbojamies, tad jau būtu ļoti labi. Jebkurā gadījumā man ir liels prieks jūs redzēt. Danke, Monsieur Keller. Kelly. Kelly kungs. Paldies, priekšādātāji. Pirmkārtām, es nedzirdēju visas šīs prezentācijas, tāpēc, ka īstenībā es biju inovācijas seminārā, ko vadīja General Electric Es domāju, ka Eiropas Savienībā mēs eh, iesaistāmies inovāciju jautājumos. Un cerams, ka mēs varēsim panākt eh, visus, kas iet mums pa priekšu. Pirms Ziemassvētkiem es eh, piedalījos Eiropas Savienības ASV delegācijā, Un eh, šī brauciena laikā mēs braucām arī uz silikonu ieleju. Mēs redzējām, eh, kāda tur ir darbība, mēs eh, redzējām arī visus lielākos uzņēmumus - IB, Intel, Cisco un tā tālāk. Tas nozīmē, ka mēs pilnīgi noteikti varam identificēt šīs saiknes un pateikt, ka ir vajadzīgs vairāk saikņu. Divi punkti, par kuriem runāja Līkungs. Es vēlētos izteikt viņam komplimentu par to, ka viņš uzstādīja mums dažādas izaicinājumus. Daudzi ierodas pie mums un uh, vienkārši mūs uh, uzsaka par visu ko, un īstenībā tas mūs ļauj slīgt pašapmierinātībā. Mums vajadzētu padomāt, kāpēc komercializācija netiek attīstītā. Tas, ka mēs esam vecmodīgi, ir īstenībā liels šoks, varētu iedomāties, ka jebkurā programmā, ko finansē Eiropas Savienība, it īpaši attiecībā uz pētniecību, būtu iekļauts pētniecības, attīstības un mm, attīstības elements un rezultātu elements, un galu galā rezultāti taču ir paši būtiskākie, tāpēc šo projektu obligātai sadaļai būtu jābūt komercializācijai. Amerikāņu attieksme pret neveiksmi ir laba, bet, nu, neveiksme varbūt ir labāka par daudz ko citu. Ja mēs neļaujam komercializāciju iekļaut šajos projektos, tad tam vispār nav nekādas jēgas. Kā komisija rēģē uz to? Un ko mēs kā parlaments varētu darīt, lai mēs nodrošinātu, ka e, šie principi tiek mainīti? Nākamais man arī lika, likās, ka Liels izaicinājums un arī patīkami ir tas, ka daudzas universitātes īstenībā ir barjera inovācijām. Ja jūs runātu ar šīm universitātēm, tad iespējams viņas pavēstītu, ka viņas ir pasaules līderes konkrētā jomā. Viņam patīk lietot šādus vārdus, viņas sēž, viņas sēž uz saviem ziloņkauļu troņiem, skatās uz pārējo pasauli pilnībā aizmirstībā, domājot, ka viņas paveic izcils lietas pasaules labā. Tie ir izaicinājumi, kam mums ir jāstājas pretī taču es arī ceru, ka notiks pārmaiņas. Vajadzētu izdarīt pārmaiņas, lai universitātes nebūtu šķēršļi inovācijai, bet gan, lai šīs inovācijas attīstītu. Kā mēs varētu izņemt eh, universitātes no šī vienādojuma un ļaut viņām būt progresīvām? Un pretējā gadījumā viņas tādas nav, tad vienkārši par tām aizmirst.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 Mums vēl tagad ir mazliet laika, lai mēs uzklausītu arī atbildes. Protams, jūs visi nevarēsiet atbildēt uz visiem jautājumiem. Varbūt jūs varētu koncentrēties uz dažiem no jautājumiem, tā lai mēs varētu saņemt pietiekami aptverošu informāciju. Sāksim ar uh, ekspertiem no manis pakreisi. Šablāni kungs, lūdzu. Tikumos. Merci beaucoup.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 Paldies. Pēzeres kungs, lūdzu. Runātām nav mikrofona. Okay, yeah. from... Tik uzdots eh, jautājums, ko uzdeva referente Merkīs kundze par to, ka varbūt ir par daudz ielēju. Kādai vajadzētu būt pieeja no augšas uz leju vai no lejas uz augšu? Uh, Tas, ko esmu pamanījis daudzās no šīm ielējām, ir īstenībā tāds kā ziemas miega režīms. Tur ir tikai viens cilvēks, kas atbild uz ēpastiem tā tālāk. Bet, ja mēs domājam par pieeju no augšas uz leju, tad, kā jau profesors Lī minēja, ir vajadzīgs uz stimuliem balstīts modelis. Ir vajadzīga kaut kāda veida konkurence vai stimuli šīm ielējām, vai arī kritēriji. Tātad, ja jūs esat panākuši kādus rezultātus, tad jūs eh, saņemat atalgojumu, vai arī jūs esat lemts mūžīgam miegam. Ja jau jūs esat eh, mūžīgā miegā, tad varbūt labāk ir vienkārši jūs likvidēt. Tātad ir jāapvieno dabiskā atlase ar eh, kaut kādiem stimuliem. Paldies, un tagad pēdējais Līkungs. Paldies! Man ir liels prieks dzirdēt, eh, ka tiek pieminēts vārds Facebook, un to dara deputāti. Es esmu aktīvs eh, Facebook un LinkedIn lietotājs. Cik daudz cilvēku lieto LinkedIn šajā zālē? Okay, I, I Es jūs aicinātu tie, kas nelieto jau LinkedIn, izmantot šo LinkedIn, jo tas ir ļoti izdevīgs profesionālo tīklu tīkls un arī um, attiecību uzturēšanas tīkls. Visi Silikona ielējā lieto Facebook un LinkedIn. Šie tīkli vairs nav paredzēti tikai pusauģiem. Tika izteikti komentāri, ka šie temati ir ļoti sarežģīti Čehijas republikas eh, deputāts runāja, ka komercializācija ir gandrīz tāds kā netīrs vārds, ir vēl kāds netīrs vārds, ko lieto otrā okeāna pusē, un tas ir pētniecība. Pastāv liela skepse attiecībā uz pētniecības vērtību, to šī skepse ir jūtama um, gan rūpniecības nozarē, gan arī universitātēs. Eiropai ir tā laime, ka šeit darbojas ļoti daudz izcilu universitāšu. Mēs visi šīs universitātes pazīstam un zinām, ka daudzas citas universitātes mēģina savu līmeni pacelt. Esmu apmeklējis daudzas universitātes, kur pētniecība tiek veikta tikai profesori interesēs un īsnībā netiek uzdot nekādi jautājumi par šo pētniecības rezultātu izmantošanu un praktisku piemērošanu. Ja vien universitāšu sistēma netiks sakārtota, tad arī inovācija sistēma nevarēs labi funkcionēt. Tas ir tāds uh, plašs piemērojams princips. Globālā mērogā universitāšu nozare, manuprāt, rada vislielākos šķēršļus inovācijai. Tas nav tikai šeit, tas ir arī Latīņamerikā, Japānā, Indijā. Ir jāizskata pamat pieņēmumi un principi, pēc kādiem darbojas un tiek veidotas universitātes. Uzskatu, ka galvenais iemesls, kāpēc uh, Eiropas universitātēm ir grūti pārveidoties, ir tas, ka šie modeļi tika veidoti 19. gadsimtā vai 20. gadsimta sākumā. Šādus pašus modeļus var atrast Latīņa Amerikā. Tur tiek uzskatīts, ka primārā universitāšu loma ir mācīt un uh, attīstīt darbspēku. Un tikai beigās eh, tiek nedaudz pieminēta pētniecība. Stanfordas, Berklijas, Hārvardas, Džordžijas universitātēs galvenokārt eh, tiek domāts par pētniecību. Tās ir pētniecības universitātes. Profesori tiek pieņemti pamatojoties uz pētniecības potenciālu. Viņi uh, savā karjerā iet, prie, uz, iet uz priekšu arī tieši balstoties uz pētniecības rezultātiem, uz studentu skaitu, uz sarakstīto dokumentu skaitu. Mācīšana ir svarīga, bet tas nav svarīgākais kritērijs. Ja universitātes misija galvenokārt ir mācīšana, ja profesori tiek pieņemti balstoties uz viņu mācīšanas prasmēm, nevis pētniecības prasmēm, tad universitāte ir ļoti grūti pārveidot, lai tā kļūtu par pētniecības centru pasaules līmenī jo, ja cilvēki prot labi mācīt, tad viņi noteikti nav labi pētnieki. Ir jādomā par to, lai šie principi tiktu iekļauti tiesību aktos. Konkrētajā valstī Eiropā pašlaik universitātes galvenokārt ir mācību universitātes. Mums ir jāpārdomā galvenie institucionālie modeļi, Tātad universitātes ir jāliek uz pētniecības pamatiem, un ja tas netiks darīts, tad vienmēr būs grūtības ar fakultāšu administrēšanu, kas uzskatīs, ka galvenais ir mācīt. Un tāpēc šīs universitātes nekad nebūs tik labas pētniecības jomā kā citas universitātes. Indijas universitāšu sistēma pašlaik eh, sāk lēnām saprast šo problēmu un virzās pētniecības eh, virzienā. Ķīnas universitātes ļoti agresīvā veidā vēlas kļūt par pētniecības universitātēm. Latīņa Amerika ir mm, novecojusi, tā dzīvo mm, desmitgažu vecā pagātnē tieši mācīšanas modeļa dēļ. Es gribētu dzirdēt vairāk par šīm lietām šeit Eiropā, jo ja šie pamatprincipi būs pareizi, tad tas eh, lēnām eh, pāries arī uz pārējām sistēmas daļām. Cik daudz laika man vēl ir atlicis? Daži komentāri vēl. Stanfordas universitāte neakceptē sākuma kapitāla. Mēs esam privāta universitāte, taču darbojamies kā bezpējas organizācija. Stanfordas universitātes finansējums nāk no pētniecības eh, stipendijām, no ASV valdības, kā arī no uzņēmumiem un fondiem. Tāpat ir arī studentu maksa, bet ir arī eksploatācijas izdevumi, ko sedz no fondu līdzekļiem. Viens miljards dolāru ir pētniecības finansējums, kas galvenokārt nonāk no mums pie, no ārpuses. Mēs nekad neesam izmantojuši sākuma kapitālo. Šie uzņēmumi, ko mēs izveidojam, tie ir galvenokārt tehnoloģiju uzņēmumi, tur nav nekādi, nav nekādu darījumu Bieži vien Eiropā uzņēmuma dibināšana ir jāapstiprina visai valdei. Tādējādi šis process kļūst ļoti bi birokrātisks. Es redzu, ka Eiropas universitātes ierodas uz Hārvārdu, uz, uz Steinfordu un uh, pavada veselas dienas, lai saprastu citus modeļus, kā uh, nodrošināta, ka universitātes var darboties pētniecības jomās. Tad, tad šie pārstāvi dodas uz laboratorijām un pasaka paldies par sniegto informāciju, bet īstenībā neuzdod galvenos jautājumus. Bankrota likumi Eiropā, eh, sankcijas un sodi var jums maksāt jūsu mājas, visu jūsu dzīvi, visus finanšu līdzekļus. Tas ir viens no jautājumiem, ko risinājumam īrijas eh, inovāciju mm, darba grupā. Uh, Šie bankrota likumi ir jāpieņem Eiropas līmenī, ja mēs vēlamies jau pašos pirmsākumos iedibināt pamatprincipus. Nevar uzlikt eh, karāmies zobēnu eh, pāri uzņēmumu galvai, ja viņam kaut kas nav izdevies. Manuprāt, pastāv pretruna starp Eiropas integrācijas mērķiem un inovāciju. Piemēram, ja mēs e, septīto un astoto pamatprogrammu, pētniecības pamatprogrammu un tās rezultātus izvirzām par mērķi, tad ir jautājums, vai šie komerciālie rezultāti, šie darbi tiks e, radīti visā Eiropā vienlīdzīgi? Atbilde ir nē, jo šī nevienlīdzīgais sadalījums attiecībā uz sākumu kapitālu uz zināšanām radīs spriedzi Eiropas Savienības iekšienē jo pēkšņi komercionālajā rezultāti tiks nodrošināti tikai dažām dalībvalstīm, kuras darbojas pie septītās pamatprogrammas projektiem. Tāpēc ir jādomā par to, kas ir svarīgāk - Eiropas kohēzija, integrācija vai arī darba vietu radīšana. Man nav šeit atbildes, bet jums tas būtu jāņem vērā. Šanhaja ir ļoti svarīgs tīkls, centrs Es uzskatu, ka globāli Šanhaja jau pietuvojas silikona ielējai. Pavisam drīz pēc 20 gadiem Eiropas centri nebūs pat tuvu Šanhajas līmenim. Silikona ieleja ir unikāla un to ir ļoti grūti atdarināt. Es vēlētos ikvienu no jums uzaicināt mūs apmeklēt Stanfordas universitātē. Nu, paskatīsimies, kas vēl. Vēl viens svarīgs jautājums, ko uzdevā Spānijas kolēģis. Mēs uh, ieejam pasaulē, kur tehniski, kur tehniski kļūst ar vien sarežģītākā. Tehnoloģisko risinājumu ātrums kļūst ar vien straujāks. Ja uh, centralizēts lēmumu pieņemšanas process un institūcijas tiek iemestas uh, šajā kompleksajā un ātrajā pasaulē, uh, Vai tas ir patiešām tāds atbilstošs um, modelis lēmu pieņemšanai ekonomiskajā jomā? Man šeit ir radušās šaubas, es nezinu, vai šāds modelis ir dzīvotspējīgs. Tieši tāpēc Silikona ielējā mēs cenšamies, lai valdība mums būtu tuvu. Mēs ticām, ka lēmumi ir jāpieņem vietējā mērogā, investoru līmenī, inkubatoru, universitāšu līmenī, nevis uh, no augšas uz leju. Uh, ir vajadzīgs abu šo metožu sajaukums. Mums ir jāmācās arī no Eiropas inovāciju politikas jomā. About, you know, the... Par to, vai inovācijas atmaksājas. Miljardiem eiro, eiro ir ieguldīti zināšanu tīklos, zinātņu tehnoloģiju parkos, inkubatoros, vai tiek radītas darba vietas. Es šeit neredzu tādus acīm redzamus rezultātus. Tie būtu daži no maniem novērojumiem, ko esam ņemši vērā ar silikonu ielējā. Liels paldies, ka devāt man iespēju dalīties ar jums pieredzē. Es arī vēlētos jums sirsnīgi pateikties, vēlētos pateikties visiem referentiem, īpaši Merkīs kundzei, kas visu to tik labi organizēja. Cirdēju daudz argumentu, Es domāju, ka mēs arī ma mazliet sajūtām, kas tad īsti ir inovācijas šajos priekšlasījumos. Un kā pēdējai došu vārdu Merkīs kundzei. Yeah, Liels paldies! Līdz ar to šī sēde tiek slēgta un tiksimies atkal februāra beigās.